Ladies and gentlemen, dear friends. Dargie draugi, viceprezidents Agākis un es tagad sāksim, atsāksim atkal sēdi Eiropas parlamentā. Vēlreiz pastāstīšu. Mums ir divu minūšu runas no visiem runātājiem, bet ir viena ievadruna no komisāra Oli Rēna kunga. Sveicam Oli Rēnu Eiropas parlamentā. Paldies, ka esiet mūsu vidū. Divas minūtes pēc Oli Rēna minūtes 4-5 runātāji no nacionālajiem parlamentiem, viens no Eiropas parlamenta un mēs arī kopīgi vadām šo sēdi. Nu tad sāksim ar komisāru, komisijas viceprezidentu Oliju Rēnu, kas atbild par ekonomiskiem un monetāriem jautājumiem un eiro. Viņš ir mūsu Eiropas Savienības finanšu ministrs. Komisāra viceprezidenta kungs dod jums vārdu. Paldies. Priekšsēd Otmār, godājumie deputāti nacionālajie parlamenti un Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta deputāti. Vispirms vēlos pateikties par ielūgumu piedalīties šajā Eiropas parlamentu nedēļā un parlamentu nedēļā par Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību, kā to paredz arī Eh, fiskālā nolī, fiskālās nolīgums. Šī konferences dod būtiski ielūgumu ekonomikaskajai pārvaldībai. Tā dod mums iespēju pārskatīt Eiropas ekonomisko fiskālo politiku un leģitimēt politisko lēmu pieņemšanu ēs līmenī. Vispirms sacīšu dažus vārdus par fiskālo politiku. Vismaz formāli Tas ir šis jautājums šo divdienu diskusiju centrā, un pēc tam daži vārdi par ekonomisko situāciju un progresu, kas izdarīts Eirozonas valstīs. Sāksim ar fiskāliem jautājumiem. Mēs saskaramies ar krīzi visi, un krīzes cēloņi bija fiskāla un makroekonomiskie ekro, makroekonomisko nelīdzsvaru, kas uh, eh, divu desmitgažu laikā bija izveidojušies pamazām. Fiskālā krīze bija jārisina nekavējoties, lai izvarītos no eh, vēl jaunāks scenārija un atjaunot uzticēšanos pēc fiskāliem stimuliem, kuri tika izdarīti Eiropas Savienībā, tā devētais Eiropas ekonomiskās atlapšanas plāns 2008. un 2009. gadā tika iedarbināts, un tad Eiropas Savienībai bija jāspēr tālāk izlēmīgi soļi, lai nodrošinātu uh, valsts finanšu ilgspējību un stabilitāti. Un mēs vadījāmies no trim galveniem principiem. Pirmkārt, diferenciācija. Tātad fiskālo izaicinājumu un Eh, apjomi un steidzamība Eiropas Savienībā bija atšķirīga un attiecīgi arī bija atšķirīgas pieejas. Tajās valstīs, kurās bija lielākas fiskālas rezerves, eh, bija mazāk nepieciešams steidzam eh, fiskālas palīdzības pasākumu. Otrkārt, jau no paša sākuma uzsvērām, ka konsolidācijas pasākumu izvēle būtu jāizdara ņemot vērā uh, E, to ietekmi uz izaugsmi. Pasākumi, kas mazāk traucētu e, ekonomikas izaugsmi, būtu prioritizējami. Es sapratu, ka izaicinājumu apjoms un steidzamība dažās valstīs bija atšķirīgs. Tomēr esmu arī pārliecināts, ka, ja nebūtu notikušas konsolidācijas pakāpu, pasākumu, būtu bijušas vēl jaunākas seks bijušas. Īpaši, ja finanšu obligāciju tirgi būtu aizvēruši durvis šīm dalībvalstīm, kā arī tiešām notika ar dažām uz dalībvalstīm. Treškārt, fiskālās konsolidācijas pasākumiem bija jātiek atbalstītiem ar struktūra reformām, lai vidēji termiņa izaugsmas uh, iespējas uzlabotu un konsolidācijas pasākumu dot ilgtermiņā labas rezultāts. Šodien Kaut gan nevajadzētu pāragri justies apmierinātiem, mēs nevaram neatzīt, ka Eiropas Savienības fiskālā aina kopumā ir atkal kļuvusi ilgspējīga. Fiskālās konsolidācijas pasākumi, kas pēdējo gadu gaitā ir ieviesti, tagad dod rezultātu. Vēl divas lietas gribu piebilst. Deficīts Eiropas Savienībā kritīsies zem 3% no IKP, un pirmo reizi tas tā būs kopš 2009. gada. Mm, tās nav tikai prognozes. Tas ir balstīts uz budžeta plānu projektiem, ko jūs esat apstiprinājuši. Dalībvalsts tos ir izstrādājuši tie ir balstīti uz konkrētiem politikas lēmumu, kas ir pieņemti nacionālu valdību un parlamentu līmenī. Otrakārt, valsts parāda apjoms, tā tiek lēsts, šogad stabilizēsies apmēram 90% no IKP apjomā. Kad krīze sākās, Eh, šis parāda līmenis bija ap 60% Eiropā. Krīzes rezultātā tas ir pieaudzis par 30% līdz 90% tagad. Taču tagad tas stabilizējās, un tās ir labas ziņas eh, no ilgspējīga valsts finanšu viedokļa raugoties. Pateicoties tam, fiskāla riski ir mazināti un konsolidācijas pasākumu uh, e, uh, e, steidzenība ir mazinājusies. Tas atspoguļojās lēmumos, kas pieņemti pagājušā gada pavasarī vasarā, kad padome, pamatojoties uz komisijas rekomendāciju, pagarināja dažus termiņus pārlieku deficītu mazināšanai, ņemot vērā dalību valstu pūliņus, kas izdarīti, kā arī uh, sliktos ekonomiskos apstākļus dažās dalību valstīs, piemēram, Spānijā, Portugālē vai eh, Spānijas apņēmību eh, veikt struktūra reformas, kā arī Nīderlands un citu dažu Eiropas Savienības dalību valstu šādu apņemšanos. Taču š šāda ir kopējā aina, bet ir arī atšķirības starp dalību valstīm. Dažās dalību valstīs joprojām ir fiskāls nelīdzsvars, un te ir vēl jāveic uzlabojumi būtiski. Dargie draugi, kas attiec uz ekonomisko situāciju kopumā, sniegšu jums dažus tādus diskusiju elementus. Un sākšu ar Grieķiju, jo uh, pat labāk ir Grieķijas prezidentūra, mums ir Grieķu līdzpriekšsēdis šajā sanāksmē. Eiropas komisija viesojās eh, Grieķijā, Atenās pirms divām nedēļām, uzsākot, atklājot Grieķijas prezidentūru Eiropadomē, un tajā laikā bija Uh, iedrošinošas ziņas par tautsainicības attīstību, kas arī uh, labi saskanēja ar uh, krāšņo zilo debesi virs Atēnām. Un pirmo reizi kopš 2011. gada jūlī uh, Grieķija ir atgriezies uz tāda labāka ceļa, arī attiecībā uz patērētāju uzticēšanos vai pas, patērētāju noskaņojumu. Makroekonomisko data arī jau liecina par izaugsmu un stabilizēšanos darba tirgū. Aptaujas starp iepirkumu amatpersonām arī norāda uz to, ka pagājušā gada 4. ceturksnī e, jau bija izaugsmas pazīmes. E, labas ziņas nāk ne tikai no Vācijas, e, no turienes mēs jau esam pieraduši saņemt labas ziņas, bet arī no esošām vai joprojām pat labām programmas valstīm, kā īpaši Spānijas, kura no finanšu atbalsta programmas varēs uh, iziet jau pēc uh, šķiet 32 stundām, jo uh, pusnaktī no 22. uz 23. janvāri šī programma spā, ar Spāniju beigsies, atbalsta programma Spānijai. Spānijas uh, banka sektors ir savests kārtībā un ir radīti priekšnoteikumi uh, Uh, ilgspējīgai izaugsmēji tautsēmniecībā un darbiet raži, ra, raž, radīšanai. Decembrī ir beidzot arī kopš 2007. gada decembri uh, atkal patērētāju um, optimisms atgriezies tādā līmenī, kāds tas bija iepriekš. Pirms divām nedēļām īri atgriezījās pie uh, finanšu tirgiem atkal. Uh, E, kopš e, e, programmas izbeigšanas, atbalsta programmas beigšanas decembrī pirmo reizi. Un 2010. gadā bija ap 7%, pēc tam pat 14% likmes īrijai, bet tagad lietas ir uzlabojušās īrijai strauji. Zaļie asni ir skaidri redzami, bet ir joprojām problēmas banku nozarē, kā to liecina dati par banku kredītiem, kas izsniegt. Joprojām ir vajadzīgs struktūrāls izmaiņas un svarīgi, lai finanšu sektors tagad resursus uh, eh, atbrīvot tur, kur tie visvairāk ir vajadzīgi. Skaidrs, ka daudzām ES dalībvalstīm, ES pilsoņiem joprojām ir grūti laiki. Uh, bezdarbs ir joprojām neciešama augstā līmenī daudz vietu. Tādēļ nepieciešama pastāvīga pūliņa, lai panāktu ilgspējīgu izaugsmu, izaugsmu darbvietu radīšanu, kas iet roku rokā ar e, struktūra reformām un investīcijām gan no valsts, gan privātiem struktūra reforma stratēģija, jai ir jāiet roku rokā ar eh, valsts finanšu sakārtošanu, un tikai tā izdosies panākt labs rezultāts. Īsā laikā to ir parādījusi Latvija. Es apmeklēju Rīgu pirms desmit dienām, lai sveiktu 18. Eirozonas dalību valsti. Pirms diviem gadiem Latvija e, pārciet ļoti dziļu e, recesiju, tā saņem starptautiskā valodas fonda e, atbalstu, un tagad tā ir visstraujāk augušā tautsaimniecība Eiropas Savienībā. Tādēļ tie, kas um, posta uh, vēstneši bija, viņiem izrādījās nebija taisnība, un tautsaimniecībā ir atsauks, atsāksies izaugsme. Un uh, Tomēr arī es varu sniegt atbalstu tikai tad, ja dalībvalsts apņemās uh, makroekonomisko nelīdzsvaru mazināt, savedot kārtībā savas valsts finanses un nostādot tās uz ilgspējīgiem pamatiem. Priekšsēd, godātie deputāti, esošajā, esošajās krustcelēs, kad tautsamniecības atlapšana ir atsāksies, ir joprojām ļoti svarīgi turpināt ekonomiskās reformas, lai eh, panāktu ilgspējīgu izaugsmu, darbvietu radīšanu un uh, dotu iespējas nākamajām paudzēm. Uzticēšanās optimisms atgriežas, taču tas nenozīmē, ka mēs varētu atļauties eh, reformas pārzaudēt. Sabiedrības jāturpina modernizēt, jāuzlabo izaugsmas kapacitāte, jārada jauns darbietis, jāstājas pretīm nākotnes izaicinājumiem. Un ja Eiropai to izdosies darīt, tad eh, mums būs arī nākotnes iespējas. Par to esmu pārliecināts. Paldies par uzmanību, labprāt uzklausīšu jūs jautājumus. Sirsnīgi paldies, sakām komisāram, par ievadvārdiem. Un tagad uzsāksim debatas. Pirmais runātājs. Papadimuls kungs. Dimitrios Papadimuls no Grieķijas. E Eiropas lietu komitejas vicepriekšsēdz, komisijas vicepriekšsēdz. Jā. Komisāra kungs, Jūs eh, pieminējāt vairāk kārt Grieķiju un a, eh, nosaucāt vairākus skaidrus. Jūs teicāt, ka tagad a, eh, ekonomika plaukstot, a, vismaz uzplaukšana sākoties, bet es gribētu norādīt uz to katastrofu, a, ko Grieķijai nozīmēja a, pārmaiņas. Protams, Grieķija daļēji ir pati vainīga, bija birokrātija, bija korupcija, Bet jāsaka, recesija tagad ir pasliktinājusies no 14% līdz 25%, un arī bezdarba skaitļi ir briesmīgi. 170% ir budžeta deficīts. Tā ir milzīga humanitārā krīze, un bankām arī nav līdzekļu tagad uh, tiek piesaukts arī demokrātijas deficīts. Un uh, jūs sakāt, ka pēkšņi viss ir kārtībā. Uh, bet uh, kā tas ir saskaņojams ar uh, parādiem, kas pieauguši eiro zonā no 60% līdz 90%? Vai tas nozīmē, ka viss ir kārtībā? Un tagad Uh, mēs vēl nevēlamies uh, organizēt parādu konferenci. Jūs desmit minūtes runājāt par situāciju, bet nevienu vienīgo reizi jūs nepieminējāt kohēziju. Tomēr Lisabonas uh, līgums, piemēram, daudz viet atrunā ekonomisko un sociālo kohēziju. Būtu jārunā arī par reģionālo kohēziju. Kāpēc jūs šo vārdu nepieminējāt, vai tas ir nejauši gadījies? Un kā jūsuprāt mēs varētu mazināt šo milzīgo nelīdzsvaru uh, sociālajā jomā, ko ir veicinājusi jūsu politika? Sociālā politika tagad saņem minimālo finansējumu 1% no KNI, bet jūs Eh, tikai sakāt, ka viss ir kārtībā un viss ir lieliski. Vai eh, nav tā, ka jūsu politika ir novedusi pie tā, ka Eiropas Savienība tagad ir sliktākā stāvoklī nekā ASV, kas piemēro Keinsa metodas. Krīze ir sākusies ASV, bet ciešam vairāk mēs. Paldies. Nākamais runātājs ir apvienotās karalistes kolēģis Harrisona kungs no Lordu palātas. Paldies! Es gribētu visu pirms pateikties komisāram Rēnam par to, ka viņš tikās ar manu komiteju pagājušā gada oktobrī. Un es gribētu uzdot viņam šādus jautājumus. Pirmkārt, ja Banku Savienība ir centrālais uzdevums, vai jūs domājat, ka vienotais uh, Uh, banku noregulējuma mehānisms un depozītu garantijas schēmas. Uh, ir pietiekošas vai ir pietiekošs finansējums banku noregulējuma mehānismam? Un vai uh, nevajadzētu konsultēties ar uh, vairākām organizācijām. Eh, piemēram, lai noregulētu kādas bankas lietas, būtu jākonsultējas ar vairāk kā 200 organizācijām un iestādēm, vai to visu var paveikt vienas nedēļas nogalas laikā. Tad, um, jāsaka arī apvienotā karaliste, ir um, valsts, kur viss nenotiek tik ātri. Kā jūs domājat, kad šī krīze beigsies un kā mēs vispār zināsim, ka beidzot, beidzot krīze ir uh, izbeigusies un mēs varam atgriezties pie uh, parastām lietām? Tad, kad mēs būsim pārliecināti, ka būs beigusies šī krīze, kas mūs ietekmējusi sešus vai septiņus gadus? Mr. Šut. Šota kungs tagad. Viņš ir Nīderlandes parlamenta pārstāvis un atbild tur par Eiropas pusgadu. Šota kungs, lūdzu. Gāju. Nu, kur jūs esat? Vai tā ir kundze? Atvainojiet, atvainojiet. Priekšsēdētāji. Jā, es esmu referente. Um, Eiropas pusgada jautājumā Nīderlandē. Un es gribētu pateikties jums un Eiropas parlamentam kopumā par šīs konferences organizēšanu. Jauki, ka mums ir šī iespēja tikties un apmainīties viedokļiem par to, kā rīkoties šīs milzīgās krīzes apstākļos. Mūsu parlamentā vairākums atbalsta uh, ekonomikas politiku un pasākumus, kas ir paredzēti Eiropas Savienībā, lai panāktu ekonomikas atgūšanos. Šis process nav saistīts tikai un vienīgi ar Eiropas pusgadu. Ir vairāki procesi, kas visi temēti uz vienu un to pašu mērķi. Sadarbība ir svarīga ne tikai valstīm, kas pašlaik ir īpašos krīzes apstākļos. Mums visiem ir noderīga labāka sadarbība un koordinācija. Un vēl gribētu atsaukties uz 13. gada reformām. Kādas tad ir prioritātes 14. gadam? Nīderlande ir piedzīvojuši šo recesiju. Ienākumi nav pieauguši pēdējos četros gados, un 13. gadā pieauga bezdarbs, e, pieauga arī inflācija. Mums visu laiku bija e, ļoti smagi jāstrādā, lai panāktu atbalstu reformām. Business Europe atzīmē, ka sabiedrība ir gatava atbalstīt reformas, un mēs atbalstām arī visus ieteikumus Eiropas pusgadam. Mēs uh, vēlamies sociālo sistēmu padarīt elastīgāku, piedāvājot uh, vairāk darba vietas, kas attiecās uz uh, mājokļiem, uh, sociālās īres ir tagad noregulētas, mums ir noteikta maksimālā sociālā īre, un šis maksimums tiks pielāgots reālajai situācijai. Tāpat mēs plānojam samazināt uh, nodokļu līmeni. Mēs esam veikuši arī reformas veselības aprūpē un pensiju jomā. Noslēgumā gribu teikt, ka Nīderlandes parlaments budžetā atvēlējis vajadzīgo finansējumu šo ieteikumu īstenošanai. Un es gribētu aicināt uh, visus dalību valstu parlamentu deputātus sazināties ar saviem kolēģiem citās valstīs un apmainīties ar pieredzi šajā smagajā situācijā. Es gribētu zināt, kā citas valstis īsteno rekomendācijas Eiropas pusgadam. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs Sahinīdis kungs no Grieķijas. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κύριο. Paldies! Es gribētu arī pateikties komisāram Rēnam par uzstāšanos. Es runāšu par sasaisti starp pielāgošanas programmām un izaugsmes perspektīvām programmas valstīs. Grieķija 2013. gadā ir piedzīvojusi jau sesto recesijas gadu, un mēs zaudējām sesto daļu uh, no IKP. Tas ir vislielākais samazinājums uh, jaunākajā vēsturē. Uh, krīze mūs skarusi smagāk uh, nekā lielā depresija skarusi ASV pagājušajā gadsimtā. Grieķija bija jāveic struktūrālās reformas un tika apsolīts, ka tās nodrošinās mums izaugsmi. Jāatzīst, ka vēl pirms krīzes mums bija vajadzīga struktūra reformas uh, tirzniecībā, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, bet reformas prasa laiku. Īstermiņā nekas daudz nemainās, un visi rādītāji uh, pierāda, ka pieprasījums nevar tikt kāpināts īstermiņā. Tuvākajos gados mums vajadzēs rīkoties savādāk. Runa nav tikai un vienīgi par pārpalikuma sasniegšanu. Svarīgi ir nodrošināt pieprasījumu, bet eh, bezdarba situācijā uh, ar augstu nodokļu līmeni un uh, investīciju trūkumu mēs nevaram nodrošināt pieprasījumu. Visas cerības uz izaugsmi balstījās uz eksportu ieņēmumiem. Jāatzīst, kā arī eksports ir samazinājies Ko tad jūs šādos apstākļos sagaidāt? Kā mēs varēsim atrisināt šo pieprasījuma problēmu? Jo tieši pieprasījums, nevis piedāvājums, ir problemātisks. Mr. Popak. Yeah, you, but you are not. Uh, bet jūs neesat iesniedzis uh, runātāja kartīti, tad tagad atbildēs komisāra kungs. Thank you. Thank you, chair. Paldies priekšsādātāji. Paldies uh, par komentāriem un jautājumiem. Daļa no komentāriem bija drīzāk tādi politiski komentāri, nevis konkrēti jautājumi. Un es centīšos atbildēt tieši uz jautājumiem. Visu pirms Papademolas kungs. Viņš runāja par Grieķijas programmu. Jūs uh, tiešām pieturāties pie savas partijas uh, uh līnijas. Es uh, runāju ar Čuntisa kungu, jūsu priekšsēdētāju, un viņš vienmēr uh, Uh, kritizējis komisijas iesaisti un eirozonas politiku. Nu, jau četrus gadus uh, nostāja ekonomiskajā komitejā nav mainījusies. Es no savas puses gribu teikt, ka komisija ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt Grieķiju, pārvarot pretestību. Tas nebija viegli, bet šis lēmums tika pieņemts. Mēs nevarējām uh, Grieķiju atstāt novārtā. Ja desmitajā gadā mēs neko nebūtu darījuši, tas krīze pārvērstu uh, par īstu sērgu un novestu pie ekonomiskās katastrofas. Uh, tas ļautu krīze izplatīties visā Eiropā. Mūsu diagnoze toreiz bija tāda, ka Grieķijas problēmas Eh, balstās arī eh, statistiskajā krāpšanā un eh, bezatbildīgajā pārvaldībā valstī. Tāpat Grieķijā trūka konkurētspējas un fiskālās uh, sistēmas nebija labi sakārtotas, bija vajadzīgas struktūrālas pārmaiņas. Katru reizi veicot pārskata misiju, mēs saskarāmies ar lielām problēmām. Diemžēl ekonomikas reformas netika savlaicīgi īstenotas, tāpēc, kā bija visai liela politiskā pretestība arī Grieķijas sabiedrībā, un tas aizskavēja ekonomisko atgūšanos un izaugsmi Grieķijā. Domāju, ka būs noderīgi, ja es tagad atbildēšu visiem runājot par Grieķiju, jo kaut kādā brīdī jums būs jāpieņem lēmumi par Grieķiju un jāsaprot, kāda ir pašreizējā situācija. Pakāpeniski ekonomika atgūstas. Un e, mēs ceram, ka šogad situācija būs pozitīvāka e, maksājuma bilances deficīts ir samazinājies pēdējo trīs gadu laikā. Un mēs uh, ceram arī, ka valsts parāds samazināsies nopietni nākamajos gados. Stūrākmeņi mūsu pēdējā uh, ziņojumā uh, ir uh, visai pozitīvi, bet mēs atzīstam, ka daudz vēl ir E, jāveic. Septembrī e, tika uzsākta pēdējā pārskata procedūra, kas joprojām nav pabeigta. E, nepieciešams vēl izvērtēt veiktās reformas. Jā, progress ir panākts, bet vairāki jautājumi vēl nav līdz galam izskatīti, un sarunu komandas varētu drīz atgriezties Atēnās, kad Uh, Grieķijas iestādes pabeigs uh, savu darbu pie fiskālajām un struktūra reformām. Jūs jautājāt, kad Grieķija varētu sasniegt fiskālo pārpalikumu. Pagājušajā gadā tas būtībā uh, tika Uh, sasniegts pirmajā piegājienā, un tas ir priešnosacījums uh, tam, uh, lai stabilizētos fiskālā joma. Mēs ceram, ka šogad tas arī notiks. Nodokļu sistēmas pārvaldība arī ir jāsakarto līdz galam. Turpināsies arī valsts pārvaldes reforma. Tagad atbildot Harisona kungam par uh, ieguldījumu garantiju schēmu. Jūs uh, pilnīgi pareizi teicāt, ka šis jautājums nav tas aktuālākais pašlaik. Par to mēs drīzāk runāsim rītdien vai parītdien. Pašlaik uh, vissvarīgākais ir kopējs uzraudzības mehānisms un tad uh, kopējais banku noregulējuma mehānisms ar attiecīgo fondu. Dalību valstis ir izlēmušas par depozītu garantiju schēmu runāt vēlāk, kad tas būs paveikts. Ko tas konkrēti nozīmēs dalību valstīm ārpus Eirozonas? Es uzskatu, ka mums jādara viss, kas vien iespējams, lai um, atbalstītu kopējo tirgu 28 valstis, tas ir visu Eiropas Savienību. Bet, protams, Eirozonai ir arī īpašas vajadzības. Eirozonai ir jāpanāk lielāka integrācija, protams, ievērojot arī fiskālo suverenitāti. Džordžs Osborns uh, teica uh, slavenu frāzi. Viņš teica, ka vienotā valūta nozīmē arī uh, dziļāku fiskālo un ekonomisko integrāciju. Un uh, ir tikai loģiski, ka Eirozona virzīsies šajā ziņā uz priekšu ātrāk nekā pārējā Eiropas Savienība. Mums jāpanāk, lai uh, valūtas Uh, ja monetārā savienība pārtaptu par īsteno ekonomikas savienību. Jūs jautājāt, kad krīze būs beigās. Es domāju, tad, kad mēs atgriezīsimies pie ilgtspējīgās izaugsmes un kad nodarbinātība uh, sāks pieaugt. Mēs jau tagad esam uz pareizā ceļa, ekonomikas atgūšanās ir sākusies, bet tā vēl ir jāstiprina un jāstabilizē. Mums ir uh, jāizmanto izaugsmes potenciāls un jāatbalsta uh, tas, uh, eh, veicinot nodarbinātību. Šot kundze no Nīderlandes runāja par ekonomikas politiku Nīderlandē. Tik tiešām mēs ļoti rūpīgi sekojam uh, padomis ieteikumiem dalību valstīs. Nākamajā reizē, kad mēs runāsim par šiem jautājumiem, tas notiks pavasara beigās. Vispirms um, ziemas pārskata kontekstā. Tas um, atjaunos um, mūsu uh, datus par asvišķām valstīm. Tas notiks jau februārī tad mums būs labāka informācija par dalību valstu fiskālo politiku un par to, vai dalību valstis ir uz pareizā un ilgspējīga ceļa. Un jūnijā mēs izvērtēsim gan fiskālo politiku, gan ekonomikas reformas dalību valstīs. Sakinidis kungs atkal runāja par Grieķiju Mēs jau esmu runājis par Grieķijas attīstību un mūsu gaidām. Mēs uzskatām, ka programma ir jāiztenot turpmāk. Paldies! Karistumēdu. Nu, Lielas paldies! Rēna kungam ar atbildēm uz jautājumiem. Un tagad vārds uh, Kazalievska kungam no Polijas parlamenta. Mr. Kalazewski. Nu. To... Šķiet, ka viņa nav klāt. Līdz ar to došu vārdu Grieķijas parlamentu pārstāvjiem. Es gribēju izteikties par citu jautājumu mūsu diskusijā par Eiropas semestri. Kieris Kramastinas. Labi, tādā gadījumā dodas vārds uh, Halastinas uh, kungam no Grieķijas. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου. Jā, arī es no savas puses gribēju pateikties uh, Olī Rēnam un uzdotiem jautājumiem. Varu pilnībā piekrist savam Grieķijas kolēģim, neatkārtojot to, ko viņš teica. Kāda ir situācija ar Grieķijas bankām? Ir taču zināms, ka ir veikta eh, parādu samazināšana, tā sauktais haircut, ir notikusi banku rekapitalizācija, un šobrīd jūs sakat, ka tiek eh, veidots arī garantiju fonds noguldījumiem, kuru apjoms nepārsniec 100 tūkstoši eiro, bet es gribēju norādīt, ka 80% noguldītāju ir izlietojuši bankās mazāk nekā 100 tūkstoši eiro, un lielie investori, lielie mm, depozītu īpašnieki ir izceļojuši no Grieķijas, un nauda ir nonākusi galvenokārt eh, Šveicē. Līdz ar to Grieķijā vairs nav iespējams finansēt izaugsmu veicinošas pasākumus. Es gribēju eh, aizstāvēt mazos noguldītājus, kuriem pašlaik ir bailes, ka rīcība būs tāda pat kā Kiprā, ka viņiem nāksies uh, ciest par banku parādēm, un uh, viņu uzticība ir zudusi, līdz ar to viņi uh, vairs uh, neusticas bankām, un bankām praktiski vairs nav iespējas izsniegt aizdevumus. Ja. Kā, kā tad izskatās situācija ar noguldījumu aizsardzību palīdzības programmas valstīs? Kā mēs varam sagaidīt, ka šīs problēmas tiks risināts? Tās ir problēmas, kuras jau pieminēja jau iepriekšējā runātāja. Un jūsu centieni nomierināt situāciju būtībā ir panākuši pretējo. Noguldītājiem šobrīd ir bail, viņu, viņi ir savu naudu izņēmuši no bankas kontiem un uh, izved no ES, jo uzskata, ka nauda tur būs uh, drošākās rokās. Kā jūs redzat situāciju un kā jūs to vērtējat? Lielas paldies! Tagad vārds Leti kundzei no Itālijas senāta. Grazie. Paldies. Paldies Rēna kungam, un es uzdošu arī vienu jautājumu par Itālijas situāciju. Mūsu budžets 40, par 40% tiek izmantots parāda apkalpošanai, un daudzi miljardi tiek izmantoti procentu dzēšanai. Politiskā nestabilitāte, kas Itālijā valda jau 20 gadus, ir novedusi pie ļoti nestabilas situācijas, kur nodokļu sloks aizvien pieaug un kur situācija nav iespējams labot, piesaistot uh, attiecīgas kapitāls no bankām. Šobrīd situācija ir tāda, ka noguldītāji izvieto līdzekļus obligācijās, bet uh, praktiski vairs neizsniedz kredītus uzņēmējiem bankas prasa atbalstu no valsts un gribētos zināt, kā šādā situācijā no jauna iedarbināt ekonomiku. Jau rīta cēlienā tika minēti skaitļi, uz kuriem balstās palīdzības programmas un kurus neviens uh, ekonomikas pētniecības institūts nav apstiprinājis. Tomēr šobrīd Mums vajadzētu domāt par ražošanas bāzes paplašināšanu, lai palielinātu IKP. IKP šobrīd rūk. Un ar dažādu manipulāciju palīdzību aprēķinos mūsu valdība ir mākslīgi it kā samazinājusi parāda apjomu. Vai tiešām nav nekādu līdzekļu, kā uh, vētīt eh, šīs eh, programmas, kas balstās uz nepareiziem skaitļiem. Paldies, un tagad vārds Portugāles parlamentu pārstāvjiem. Paldies, eh, komisāri. Portugāle, kā paredzēts, pārtrauks palīdzības programmu pēc četriem mēnešiem, 2014. gada 17. maijā, un Pašlaik tiek daudz diskutēts par to, vai tai būs nepieciešama preventīva programma pēc izstāšanās no palīdzības programmas, vai arī tāda nebūs nepieciešama. Šobrīd mēs uzskatām, ka šāda programma nav nepieciešama. Tomēr tas nenozīmē, ka ir panākta vienošanās. Attīstība gan liecina, ka šāda programma nebūs nepieciešama. Mūsu pieredze rāda, ka līdz šim uh, palīdzības programmā ir bieži trūkumi, finansējums nebija pietiekams, atsevišķi mērķi nebija realistiski un, piemēram, deficīta mērķa sasniegšana radīja ļoti smagas sociālās sakas. Tā arī Polija ir īstenojusi šo programmu un uh, tie mūsu gūtie panākumi tiek vērtēti atzinīgi. Es domāju, ka ir jāmēģina panākt līdzsvars ar konsolidāciju un izaugsmu. Nākotnē būtu svarīgi nodrošināt, lai izaugsme, pie kuras šobrīd mēs esam atgriezušies, būtu noturīga. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīga ir arī banku savienība, kas ļautu izvairīties no finansiālās fragmentācijas Eiropas Savienībā. Es gribēju jūs aicināt mācīties no mūsu gūtajām mācību stundām. Pirmkārt, ir ļoti grūti uzlabot uh, Nacionālo parlamentu lomu šajā procedūrā. Pielāgošanās programmā ir nepieciešama lielāka nacionālo parlamentu iesaistīšanās, vairāk nekā tas līdz šim notika. Un nākotnē ir nepieciešams, lai nacionālai parlamenti apspriest arī makroekonomiskos plānus, lai sabiedrība to nevērtētu kā tos nevērtētu kā uzspiestas no ārpuses. Otrakārt, Eiropas Savienības institūcijām ir jāsniedz pareizie stimuli un jāpanāk eh, konsensus arī iekšējā politikā. Jūs zināt, ka Portugālē saprašanās memorandu ar SF parakstīja sociālistu valdība, bet uh, pašlaik programmu īsteno cita valdība. Un šobrīd mēs uh, mēģinam panākt uh, plašu konsensu par uh, valsts izdevumiem un deficītiem, tomēr pašlaik ir izdevies panākt vienošanās tikai par uzņēmēju, uzņēmēju darbības nodokli. Un eh, Portugālē mm, izaugsme faktiski nav atgriezusies, tie ir tikai tādi ārēji faktori, kas eh, šo izaugsmi ietekmē, un tāpēc ir jādomā par daudzgadu mērķiem. Mēs uzskatām, ka ir eh, pareizi domāt par šādiem soļiem, lai valsts varētu atgriezties pie izaugsmas un pārvarēt krīzi arī Eiropas Savienībā kopumā. Lielas paldies, un tagad došu vārdu Signai kungam no Beļģijas parlamenta. Paldies, priekšstādātāji, paldies, komisāri. Es uh, gribētu tagad vērsties pie jums tiešā veidā. Parasti jau jūs diskutējāt ar valdībām un valdības ieņem pozīciju, uh, kas ir drīzāk tāda eiropeiska pozīcija. Jūs runājāt par budžeta uh, tādu disciplīnu, proti, kā vajadzētu dzīvot atbilstoši saviem līdzekļiem. Bet kā tad ir ar sociālajiem uzdevumiem nepieciešams cīnīties pret nabadzību un trūcību un uh, pareizi sadalīt ienākumus? Ir uh, jānovērš uh, bezdarbs. Mēs labi apzināmies, ka situācija pašlaik nav pārāk rožaina, un 20. gada stratēģija ir ar stipru sociālo dimensiju, kā arī ar vidas dimensiju. Tie ir uzdevumi, uh, kas uh, būtībā uh, Eh, neatbilst dalību valstu darbībām pašlaik, un šie pasākumi tika veidoti eh, pakļaujoties Eiropas spiedienam. Kas attiecās uz eh, algām, piemēram, jūs uzspiedāt mums automātisku algu indeksāciju, un ir problēmas arī banku sektora risinājumos. Tāpat uh, grūti pašlaik apkarot uh, nodokļu nemaksāšanu, tika pasludināts par mērķi apkarot uh, nodokļu uh, oāzes. Uh, bet ja jūs vēlaties efektīvu un ilgspējīgu risinājumu, ja jūs vēlaties cīnīties pret visiem šiem trūkumiem un panākt, lai pilsoņi uh, atbalstītu Eiropas mērķus, tad nepieciešams iekļaut vēl kādu uh, dimensiju, proti uh, līdzsvarot uh, budžeta disciplīnu ar cīņu par sociālajiem mērķiem, par vidi un uh, pret uh, krāpšanu. Un es ceru, ka jūs uh, vai jūsu pēctecis tam pievērsīsies pēc māja mēneša. Liels paldies. Uh, tagad došu vārdu komisāru kungam Dolīrēnam. Thank you. Thank you. Paldies, priekšstādātāji. Es atbildēšu uz eh, jautājumiem chronoloģiskā eh, secībā un atbildēšu uz Mata Pinto kunga jautājumu no Portugāles. Liels paldies, ka jūs dalījāties eh, gūtajās mācību stundās par to, kā līdz šim Portugālē notikusi programmas īstenošana Principā es piekrītu jūsu secinājumiem, kas attiecas uz atbildību, atbildības uzņemšanos par šo programmu. Mēs redzam, ka valstīs, kur atbildību par ekonomisko reformu programmu uh, ir uzņēmusies valdība un kur ir bijusi nacionālā vienotība, uh, rezultāti ir bijuši vispārliecinošāki un uzticība ir atgriezusies ātrāk, kas nodrošina stabils pamatus ilgstošai ekonomikas izaugsmai un stabilitātei. Ir jāpiemin šeit divas valstis - Sīrija un Latvija, bet arī Spānija un Portugāla, kuras šobrīd ir plašāk uzņēmušās atbildību par reformām, jo tas patiešām ir viens no galvenajiem kritērijiem, lai šīs programmas gūtu panākums. Es gribēju teikt, ka Grieķijā eh, arī tas būtu jādara, jo tas ir vienīgais, eh, tas ir stiprākais eh, priekšnoteikums tam, lai šīs programmas gūtu panākums. Jūs uzdevāt jautājumu, vai Portugālai būtu jāgatavojas tās augtajai tīrajai aiziešanai vai tīrajai izstāšanās uh, procedūrai, vai ir nepieciešama piesardzība, bet ir pāragri paust kādu galīgo nostāju par šo jautājumu. Un, manuprāt, ir svarīgi, lai šobrīd tiktu rūpīgi uzraudzīta attīstība reālajā ekonomikā, finanšu tirgos un arī uh, Mēs gatavojamies eh, tuvāko nedēļu mēnešu laikā uzraudzīt un analizēt situāciju. Domāju, ka pavasarī mēs nonāksim pie secinājumiem kopā ar Portugāles valdību un ar Eirozonas dalību valstīm, kā arī mūsu starptautiskiem partneriem. Kas attiecas uz Krimantīnas kunga jautājumu, jūs pieminējāt rekapitalizāciju bankās un to, ka MVU ir grūti iegūt kredītus. Grieķijai joprojām ir daudz kas jādara, lai uzlabotu uzņēmēju darbības vidi, lai uzlabotu pakalpojumu un preču tirgu, un tai ir jāpavirzās arī uz priekšu, uh, lai tiktu pieņemti jauni tiesību akti par banku rekapitalizācijas noteikumiem, lai būtu iespējams sagatavoties um, turpmākajiem stresa testiem. Un kad stresa testa rezultāti būs zināmi, un tad es ceru, ka tajā laikā būs uh, skaidrs arī juridiskais ietvers banku rekapitalizācijai. Ar Grieķiju joprojām notiek tehniskas diskusijas, un nu, tuvākajā laikā tiks uh, apspriesta gaidāmo stresa testu metodika, vienotais uh, uzraudzības mehānisms Eiropā, ir tīpaši Eirozonā. Šī informācija tiks uh, publicēta, un es domāju, ka Grieķija to varētu ņemt vērā savās mājās. Ir jāturpina uzsāktie pūliņi. Manuprāt, šajā kontekstā ir nepieciešams uzsvērt, cik būtiski ir uzņemties atbildību. Manuprāt, arī jūsu partija ietilps Grieķijas valdībā. Un, kā jau es teicu, viena mācības stunda, ko mēs esam guvuši krīzē, ir tāda, ka ir nepieciešama lielāka atbildības sajūta, lai nacionālās valdības un parlamenti uzņemtos lielāku atbildību par reformu gaitu, kuras, uh, uh, kur, kurās uh, procesā tiek reformēta sabiedrība un ekonomika. Vēl kāds runātājs pieminēja ekonomisko situāciju un finanšu fragmentāciju. Jums ir taisnība, un tas attiecas uz daudzām Eiropas Savienības valstīm Un par nelaimi finanšu fragmentācija ir šķērslis, šaurā vieta, kas neļauj augt ekonomikai, un tāpēc komisija jau pagājušā gada sākumā nāca klajā ar priekšlikumu jaunai sistēmai, saskaņā ar kuru Eiropas Investīcija banka un Eiropas Centrālā banka kopīgi varētu nodrošināt to, kā tiek samazinātas aizņemšanās izmaksas īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Diemžēl decembra Eiropadome atzīmē, ka dalība valstis vēl nav sniegušas pietiekami plašu atbildi uz šo priekšlikumu, nav paudušas tam atbalstu, un es aicinātu dalību valstis atbalstīt šo iniciatīvu. Un pozitīvi raudzīties uz tās īstenošanu. Manuprāt, Anglijas centrālās bankas finansējuma Pa, finansēšanas pasākumi ir ļoti labs piemērs tam, kā var veicināt MVU piekļuvi investīcijām un kredītiem, tādējādi atbalstot arī ekonomisko izaugsmu. Es domāju, ka kopumā apvienotās karalistes ekonomika pašlaik no tā gūst labumu, jo šī politika tika apvienota ar taupības politiku, vienlaikus nodrošinot stimulējošu monetāro politiku. Un Girkineta kungs pieminēja, kādas krīzē ir bijušas sociālās sākas. Jūs pieminējāt uh, nodokļu politiku, nodokļu paradīzes. Un šajā ziņā mēs ļoti smagi strādājam. Šī ir joma, kur mēs esam gūši labus rezultātus, koordinējot starptautisko politiku un slēdzot divpusējas līkumus. Un pēdējo pāris gadu laikā mums ir izdevies uh, aizvērt vairākus robus uh, attiecībā uz nodokļu paradīzēm. Arī G20 strādā ar šo jautājumu, bet, protams, darbu ir jāpadara intensīvāk, lai nodrošinātu to, ka nodokļu sistēmā nav robu un ka Eiropas Savienībā mums pašiem neveidojas šāds nodokļu paradīzes. Ir jābūt sociālajai apziņai, kas iet roku rokā ar finansēm, ar valsts izdevumiem, kas uh, veicina efektivitāti, godīgumu. Turklāt eh, reformas eh, valsts pārvaldē var radīt eh, ietaupījums un reformas veselības nozarei var uzlabot pacientu situāciju. Es gribēju uzsvērt, ka komisija nesen nāca klajā ar jaunu uh, politiku par sociālās uh, dimensijas stiprināšanu Eiropas monetārajā savienībā. Un šobrīd mēs pie tā strādājam kopā ar citām Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstīm, it īpaši Eiropas semestra ietveros. Es domāju, ka to mēs uh, plašāk apspriedīsim nākamajā sesijā, kur mums pievienosies um, Andors Laslo. Un gribēju sacīt, ka Eiropas monetārās savienības uzbūvē ir jādomā par risinājumiem ilgtermiņā un vidējā termiņā. Piemēram, vidējā termiņā mēs domājam par darba tirgus stiprināšanu. Savukārt, tālākā nākotnē ir jādomā par to, kā palīdzēt dalību valstīm, Eirozonas dalību valstīm pārdzīvot dažādas satricinājumus. Tas šobrīd priekšstādātā arī viss, un jautājumi var turpināties. Jā, jā. Paldies! Tagad trešais jautājuma rauns. Sākšu ar Elīzu Ferēru. S un D grupas koordinatori uh, Eiropas parlamentā. Paldies, priekšsēd komisāri. Paldies, ka esiet atkal šeit, un man jums ir divi jautājumi. Pirmais. Saistībā ar parādi jūs teicāt, ka programma beidzot uh, ir pa 50% pieaudzis parāda līmenis, jo mēs no 60 uz 90% esam nonākuši. Kāda ir jūsu pozīcija vai komisija uzņemsies kādu iniciatīvu uz jūsu darbu pamatu, lai koordinētu veidu, kā jūs pārdodiet valsts parāda obligācijas, jeb šovēm šķiet, ka Eiropas centrālās bankas pasākumi ir pietiekoši. Un tad par tā dēvētiem zeltu akcijām komisija um, vēlējās, lai dalībvalsts, tā aicināja dalībvalsts uh, šādas zelta akcijas Eh, no tam atteikties. Un mēs joprojām dzirdam dalību valstu um, ehm, atbildīgs pārstāvs, kas ir zem trojkas režīma, bija, ka uh, viens no uh, memoranda punktiem bija uh, kritiski nozīmīgu sektoru privatizācija, telekomunikācijas, bankas, apdrošināšana joma, uh, kas tika pārdot ļoti negatīvos um, apstākļos partneriem, kas nav slaveni kā ļoti demokrātiski savā ziņā. Tātad, kāda ir šī stratēģija par strateģiskiem nozarēm un zelta akcijām? Vai tā ir taisnība, ka privatizācija bija daļa no tā, kas, ko Trojka uzspied šīm dalībvalstīm, jo mēs saņemam pavisam citu uh, informāciju no jums, kā no valdībām? Paldies! Igors Pimanovs no Latvijas. Paldies, priekšsēdētāj. komisārkungs. Jūs pieminējāt Latviju kā Eiropas fiskālas politikas veiksmes piemēru, taču eh, tās noslēpums ir tik vienkārši kā pastmārki. Latvijas tautsamiecības ekonomika ir bijusi uh, proporcionāla IKP sarakumam. Šis sarakums bija trešais sliktākais pēc ASV uh, E, lielās depresijas un Argentīnas krīzes. Un pēc tam e, jau ir vieglāk panākt ekonomisko izaugsmu, protams. Man jāsaka, ka e, ekonomikas saržum, sarakuma, sarakums bija tieši arī politikas rezultāts. Un Latvijas valdība vēlējās uh, ievest uh, valsti Eirozonā ar Eh, pa katru cenu, eh, tātad ar eh, nelielu budžeta deficītu, ar plašiem budžeta konsolidācijas pasākumiem, un tika samazināts algas, darbvietas, valsts tēriņi, rezultātā IKP samazinājās par 25%, bija milzu privātais parāds un nodarbinātība E, tātad bezdarbs līdz 20%, un tagad jau ir ilgtermiņa struktūrālais bezdarbs. Tāda ir, lūk, Latvijas pieredze. Paldies! Paldies! Man jūs jāinformē, ka visu, visas prezentācijas, e, e, runātāja prezentācijas tiks augšuplēts www.europal.com Europe EU. Tātad šajā mājaslapā būs visas runas pēc tam atrodams. Un man jūs arī jāinformē, ka man ir vairāk runātāji sarakstā nekā mums ir laiks, tā kā lūdzu centieties iekļauties divās minūtēs, nerunāt ilgāk. Nākamais būs Misija Kereše no Francijas. Oui, merci, monsieur. Paldies priekšsādātāji. Ļoti īsi. Es visu pirms gribētu uh, atzīmēt, cik viegli mēs parasti vainojam komisiju visās grūtībās, ar kurām saskarās valstis. Uh, bet runa taču ir par pasākumiem, uh, kurus apstiprina padome. Tas nozīmē dalību valstis. Tā ir politiskā atbildība par šīm rekomendācijām. Bet tad jāsaprot arī, ka dalību valstīm pašām, dalību valstu valdībām ir atbildība par notiekošo valstī. Un krīze arī ir izvērsusies daļēji tāpēc, ka dalību valstis rīkojās nepareizi un bezatbildīgi. Tā kā nepareizi visā vainot komisiju, pat ja eh, nevienmēr arī komisija rīkojusies ideāli. Pat ja komisijai nācies pārskatīt uh, savu rīcību un to pielāgot, mans jautājums ir šāds. Pašlaik um, ekonomika lenītiņam atgūstas. Uh, bet kā mēs varam to stiprināt? Uh, vai jāturpina budžeta konsolidācija? Protams, ir vajadzīga struktūra reformas, bet mēs redzam arī, ka uh, varbūt vajadzīgi vēl citi instrumenti - budžeta līmenī, Eiropas līmenī, varbūt Eirozonas līmenī. Ko mēs varam darīt, lai mazinātu nelīdzsvarus un panāktu uh, īsteni ilgtspējīgu izaugsmi? Paldies! Thank you very much. Paldies! Uh, Eduardo Cabrita no Portugāles nākamais runātājs. Paldies, priekšsēd. Olren kungs, paldies, ka esiet šeit ar mums, bet es nepiekrītu jūsu optimistiskam skatījumam uz pielāgošanas politiku un trojkas mehānismu panākumiem. Ja jūs lasīsiet Eiropas parlamenta ziņojumu projektu Portugāla 2007. gadā, tātad pagaiž, pēdējā gadā pirms finanšu sistēmas krīzes, mums bija 62% valsts parāds 3% deficīts un tautsemniecība auga ātrāk nekā 2% gadā. Ņemot vērā Eiropas saulēcīgas reakcijas nesmību uz krīzi un politisko nestabilitāti Portugālai bija e, jāizno pielāgošanas politika. un pasākumi izrādījās daudz bargāk nekā sākotnējā memorandā paredzēt. Taupības pasākumi bija vairāk nekā divreiz apjomīgāk nekā sākumā paredzēts ES institūcijas un trojka kā tehnisks instruments atteicās diskutēt ar Portugāles sociālajiem partneriem un Portugāles parlamentu. Tagad Jūs norādiet uz monetāriem rādītājiem, bet parāds paskatieties uz reālo ekonomiku, paskatieties uz sociālo jomu. Portugāles tautsaimniecība tagad ir vissliktākajā stāvoklī, daudz sliktākā nekā pirms divi ar pusgadiem. Un ir eh, sociāls nolīgums starp visiem sociāliem partneriem, darbdevējiem, darbņēmējiem, pret pielāgošanās programmu. Viņi visi ir vienprātīgi, ka šī pielāgošanas programma nedarbojas. Esam iz... piedzīvojuši trīs gadus uh, e, tautsemniecības sarukumu, recesiju un vislielāko bezdarbu kāds jebkad ir bijis valsts vēsturē. Portugāla ir proeiropeiska valsts, mums bija laba tautsemniecība, tagad ir liela sociāla krīze, un mēs nākamās Eiropas parlamenta e, vēlēšanās neko labu negaidam ņemot vērā šo nepareizo politiku. Uzticēšanās demokrātiskai Eiropai to nav augusi, mēs gribam vairāk Eiropas, nevis šādu Eiropu, kurā nav diskusiju ar pilsoņiem, kā e, tā bieži ir tikusi īstenot šo pēdējo divu pusgadu laikā. Paldies priekšsēd. Paldies. Norberts Pātle no Vācijas. Paldies priekšsēdi. Ja nekļūdos, tad mūsu šo pēcpusdienas apspriežu tēma ir labāka eh, budžetu uzraudzība, fiskāls politikas uzraudzība, eh, eh, ekonomiskās un sociālās savienības ietveros. Es domāju, būtu labi, ka mēs koncentrētos šo jautājumu un uz to, kāda ir komisijas plāna attiecībā uz fiskālas politikas uzraudzības pastiprināšanu Eirozonā. Uh, Bija nepieciešama tāda pasākuma kā sešpak, divpak, mēs visi to saprotam, jo krīze, ko mēs piedzīvojām, bija cieši saistīta ar to, ka iepriekšējos gados kopš eiro ieviešanas nacionālo budžetu uzraudzība nedarbojās pietiekoši labi. Tagad mums ir fiskālais pakts, un es gribētu darīt visu, lai fiskāla nolīguma uh, pasākumi tikt arī nacionāla politikā īstenot un komisija to uzraudzītu kopā ar mums. Tādēļ, kā mēs šo uzraudzību varam vēl uzlabot, tas man interesētu. Kā Rēnkungs šo attīstību raksturoja tādu, kā tā ir, proti pozitīvi eh, parādu eh, līmeņu stabilizēšana 90% apjomā, ekonomiskā eh, izaugsme Eirozonā, tas viss ir pareizi, bet mums jādomā par to, ka 90% ir vairāk nekā 90%, kurus māstīšas līgums atļauj. Uh, jauno parādu kvota 3% vai drusku vairāk, tas ir e, pārsniedz Maastrichts līgumā paredzēto tādēļ. Mēs nesam sasnieguši par tos mērķus, kas ir pieņemti sen apakaļ, un budžeta uzraudzībai, fiskālas politikas uzraudzībai vēl jākļūst stingrākai, un Vācijas viedokļu budžeta konsolidācija absolūti nav pretrunā izaugsmē taisnotrādi. otrādi Budžeta konsolidācija ir vislabākais impulss izaugsmē. Jauns darbietis radīsies tikai tur, kur investori var uzticēties valsts nākotnē, kur viņi vēlas izdarīt investīcijas. Tur arī radīsies jauns darbietis. Tādēļ budžeta konsolidācija ir uh, pamat no uh, priekšnoteikums tautsēmniecības izaugsmē. Labāk budžeta uzraudzība arī ir acīm redzot nepieciešama, kad es klausos grieķu kolēģi teikto, jo tas ir tiešā pretrunā Rēna kunga teikto. Kam tad lai es ticu? Rēna kungam vai grieķu kolēģiem? Ja jūsu uzraudzība nedarbojas, kā grieķu kolēģi saka, un uh, jūsu programmas nedarbojas, tad es jautāju, vai komisija grib mums ierosināt Grieķijas palīdzības programmas turpināšanu. Kam tad lai es ticu? Paldies! Žoau Korambē kungs no Portugāles parlamenta. Paldies! Man ir divs, divi jautājumi komisāram Olirēnam. Pirmais. Jūs ar vienu uh, eh, mētājaties ar faktiem, kas nekādīgi nesaskan ar faktiem, piemēram, par fiskālu krīzi Portugālē. Kā jūs varat uh, kā Portugāla varēja teikt, ka Portugāla ir pārtērējusi savus līdzekļus, ja 2008. gadā man šeit dokuments sev priekšā, 2008. gada jūnijā Eiropas komisija rekomendēja padome konstatēja, ka Portugāles deficīts ir zem 3% e, e, e, griestiem ilgspējīgā atbildīgā veidā. Tātad 2008. gadā mēs e, ātrāk to visu sasniedzām nekā bija gaidīts. Ņemot to vērā, kā jūs varat teikt, ka e, Portugāles krīze ir saistīta ar pārāk lieliem tērijiem. Arī Eiropas komisijas e, ceturkšņu ziņojumos Portugāla blakus Vācijai tika atzīt par valsts visā Eiropas Savienībā, kur iekšējais pieprasījums vismazāk auga. Iekšējais patēriņš nemaz neauga. Tātad uz kādiem datiem jūs balstat uh, savus apgalvojumus par Portugāles finanšu krīzi pirms uh, lielās krīzes sākuma. Uh, Portugāla kā nabadzīga valsts, es gribētu jums jautāt, kura ir nepieciešams investīcijas izglītības sistēmā, pētniecībā, var uzturēt izaugsmi, IKP izaugsmi, ja mēs būtiski samazinām valsts investīcijas, atjaunīgi, investīcijas atjaunīgā enerģijā, eh, izglītībā, pētniecībā, attīstībā. Un divainā kārtā jūs pašu komisijas, jūs departamentu komisijas dati rāda, dat rāda, ka Portugāls IKP potenciāls ir samazinājies programmas laikā. Tātad, pamatojoties uz šiem datiem, es gribētu jautāt, uz kādiem faktiem jūs balstat savus apgalvojumus, kurus jūs turpinat bārstīt par manu valstu. Paldies, un pēdējais runātājs Kariello kungs no Itālijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Vakardien eh, kandidatūras uh, eh, fiskālai padomē tika nosauktas Bet piedzvaigžņu kustība ir izvirzījusi šādas prasības par šīs institūcijas neatkarību, par um, to, kādi kandidāti būtu ieteicami šai padomēji. Nu, interesanti gan, kāds ir jūsu viedoklis par šo budžeta uzraudzības padomu? tehniski, politiski, kādas dats jūs gaidiet no šīs padomas un uz kādiem datiem e, šīs padomas lēmumi būs balstīti viņas uzliktie sodi. Vai jūs e, Tātad kāda būs, kāds būs kompetenci sadalījums starp šo padome, e, fiskālas uzraudzības padomu un komisāriem? Kā mēs varētu gādāt par to, lai šī fiskālas uzraudzības padoma strādā tiešām iedzīgi? Paldies, un tagad vārds atkal komisāram Rēnam. Paldies par ļoti skaidri formulētiem jautājumiem. Sākšu no pēdējiem runātājiem, tos es vēl vislabāk atceros. Kariello kungs. jautāja par šo neatkarīgo fiskālās uzraudzības padomu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, patiešām. Fiskālā uzraudzība, tātad par valsts budžetiem, ir tikai šādi instrumenti īstenojami. Man nepatīk šis žargons, bet ir šī sešpaks likumdošana par uh, pastiprināto ekonomiju pārvaldību, kā arī fiskālais uh, pakts, ko, par ko vienojas dalībvalsts. To visu paredzēja šādas padomas izveidošana. Un jūs ļoti tieši jautājāt, kāda būs še, šo fiskālo padomju pilnvars. Fiskālais pats to arī, zinām, mērā nosaka. Ja es būtu kāds cits dalībvalsts uh, deputāts, tad es norādītu uz Nīderlandu uh, un Jans Timbergens 1969. gadā, kas pirmais ieguva valsts Nobel premiju, jau 50. gados laikam, ja es pareizi atceros, izveidoja šādu fiskālās uzraudzības padomu, kuras uzdevums ir neatkarīgi makroekonomisko prognožu uh, um, sagatavošanu, un Nīderlandes sistēma paredz, ka pat politisko partiju ekonomiskās politikas programmas pirms vēlēšanām neatkarīgi tiek analizēts no šīs iestādes puses. Eh, tas man šķiet ļoti eh, iedrošinoši, ka varbūt politiskās debats racionāls dalībvalstīs. Iestādē ir jābūt vienādi vai otrādi neatkarībai. Tai ir jānodrošina eh, ticams makroekonomiskās prognozes. Iepriekš ir bijušas ar to liels problēmas. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ mums nebija nekādas efektīvas uzraudzības pēdējo gadu gaitā krīzē briestot. Nedz makroekonomiskā nelīdzsvar, ne fiskālas politikas uzraudzība. Fiskālām padomēm tad ir jābūt neatkarībām. Un ļoti labi, ka tās veids konsolidācijas pasākumu vētīšanu, lai pārliecinātos vētību piemērot. Vatras kungs jautāja par fiskālu uzraudzību. Un es jau iepriekš uh, izteicos par neatkarīgiem fiskālās uzraudzības padomiem, taču var jums apstiprināt, ka uh, tas ir drīzāk bijis par programmu valsts, valstu ekonomisku uzra, uh, programmu, nevis par fiskālo uzraudzību. Es esmu pats bijis Nacionāla parlamenta deputāts, Eiropas parlamenta deputāts, un es zinu, ka parlamentos īpaši publiskajās sesijās darba kārtībai nav nozīmes, un cilvēki runā par vienalga ko, kas viņiem ienāk prātā, kas atrodas starp debesīm un zemi. Bet jums laikam ir taisnība, ka mums ir arī jāvērš uzmanību uz fiskālās politikas um, novērošanu. Un diskutējam par to šajā sesijā arī. Un pēdējo gadu gaitā mēs tātad šo struktūru esam izveidojuši, un nākamajā Eiropas parlamenta sasaukuma laikā un komisijas pilnvaru laikā mums būs jāpārskat šī instrumenta, lai tos iespējas, iespējami vēl vienkāršot un Eh, to darbības veidi būtu vieglāšāk saprotam eh, sabiedrībai, kā ar Eiropas parlamentu un eh, deputātiem un Eiropas komisāriem. Piekrīt jums, ka investīcijas tiek izdarīts tur, kur investori uzticās uh, politikai, un esam, mums ir izdevies to izdarīt, pēdējo gadu gaitā paveikt to, pateicoties galvenokārt trim faktoriem, e, kas ir bijuši vērojami kopš 2012. gada. Pirmais. Fiskālās, es dalībvalstu fiskālās politikas uh, pastip, labāk uzlabot ticamību. Fiskālie deficīti ir samazināti no 7 līdz 3 procentiem. Tajā tas parādās. Otrakārt, Eiropas centrālās bankas izlēmīgā rīcība, lai stabilizētu uh, finanšu obligāciju tirgus īpaši koš 2012. gadu un treškārt pastiprinātā ekonomiskā uzraudzība Eiropas Savienībā un īpaši Eirozonā, kas dod stabilu, stingru ietvaru valsts finanšu konsolidācijai vidējā termiņā un struktūra reformu efektīvai virzīšanai. Šie faktori ir politikas kontekstu Eiropā izmainījuši kopš 2012. gada un pagājušajā gadu. Pat ja daudzās valstīs Eiropas Savienībā bija politiskā krīze, tas eiro eh, pamatus nesatricināja eh, atšķirībā no situācijas, kas bija pirms 2012. gada. Kalambas kungs runāju par Portugāli. Jā, par Portugāli mēs tiešām runājam plašāk. Jūs runājat par krīzes būtību. Portugāles krīze bija vājas izaugsmas un pārliek privātu un valsts parāda kombinācija, kas lika Portugālai pieprasīt finanšu palīdzību. Jūs un Gabritas kungs un Ferēras kundze un citi uh, savādāk uh, vērtē ekonomisko situāciju. Bezdarba pieaugums ir e, Portugāles ekonomikas pielāgošanas pasākumu rezultāts un rezultāts tam, ka no peļņu nenesošiem sektoriem ir resursi jāpārbīd uz tiem, kas pārnes peļņu un iekšējais pieprasījums arī ir mazinājies, un finanšu tirgi arī ir izrādījuši zināmas reakcijas. Taču, ja nebūtu bijušas sociāls programmas, tad būtu bijis vēl daudz sliktāk, un citās valstīs, kur ir tāds obligācija tirgus spiediens un nav finanšu palīdzības programma, tad e, patiesībā nebūtu labāk veicies, kā jums gāja Portugālē. Eh, darbīgas reformas ir parādījušas, ka tātad lielākā daļa šo programmu ir eh, ar sociālo partneru atbalstu tapuši. Gabrītas kungs. Izteicās, ka krīze Portugālē ir padziļinājusies tādēļ, ka Eiropa reaģēja lēni. Man jāsaka, ka arī nacionālā iestāžu e, reakcija bija lēna. Jo Portugāls programma sākās 2011. gada vasarā, un es diskutēju ar fi Portugāles fina finanšu ministru 2010. gada jūnijā gadu iepriekš par iespējamo ekonomiskās pielāgošanas programmu, jo mēs redzējām, ka Portugāles ekonomiskā uh, situācija arvien pasliktinās. Uh, manā skatījumā, jo ātrāk Portugāla būtu rīkojusies, jo labāk būtu bijis, jo mazāk sāpīgs būtu izrādījusies šī ekonomiskā pielāgošana un būtu bijis labāk to darīt e, pirms jūs stāvējāt jau muguru pret sienu 2011. gada aprīlī. Ferēras kundze runāja par valsts parādu un kā tas tiek eh, novērtēts. Mēs esam izveidojuši ekspertu grupu sadarbību ar Eiropas parlamentu un padomu, kas sniegs atbalstu eiro uh, uh, maksājumu veikšanai, tas vēl tiek darbots Pimeno kungam. Gribu teikt, jums ir taisnība, ka Latvija pieņem lēmumu iekšēji deva, developēt um, cī veikt, nevis valūt, uh, uh, valūtas vērtību samazināt. Un es esmu dzīvojis valstī, kurā ir ilgstoši ārējā evaluācija bijusi devaluāciju. Un um, um, patiesībā tas arī nebūtu nav vienkārši. Tās nav nekādas veidienas pastaigas. Un bez tam, ja Latvija gribēja ieviest eiro, tad to varēja tikai paveikt iekšējās devaluācijas uh, uh, ceļā, un tas ir arī devis panākums pēdējo gadu gaitā. Kreskungs runāja par valdību atbildību, un es pilnīgi jums piekrītu. tā ir dalību valstu un viņu valdību un parlamentu atbildība gādāt, lai dalību valstu ekonomiskās un fiskālas politikas būtu ilgspējīgas. Un tā kā tautsainicīs atlapšana joprojām ir nestabila, mums ir jāturpina reformu kurs, lai veicinātu konkrēt spēju izaugsmu un nodarbinātību. Jāsāk jaunas iniciatīvas, lai finanšu fragmentarizācija ja darbotos pretīm un jāmazina bezdarba, īpaši jauniešu bezdarba līmenis daudzās dalībvalstīs, kā to arī darām kopā ar dalībvalstīm. Runājot par divām lielākām Eirozonas tautsemniecībām, ja tās grib tiešām eh, veicināt ilgspējīgu izaugsmu un labāku nodarbinātību Eiropā, tad Vācija turpinās eh, veicināt iekšējo pieprasījumu un valsts investīcijas, kā arī Francija ekonomiskās reformas e, pastiprinās, lai būtu izaugsme, konkrētspēja un nodarbinātība. To pašu teikt par Itāliju un daudzām citām valstīm. Lūk, kāda kombinācija, ar kur mēs varam panākt vislabāko ekonomisko izaugsmu un darbvietu radīšanu Eiropā. Un lūk, tāda ir bijusi mūsu rekomendācija šīm dalībvalstīm. Paldies! Chair, I, I... Priekšsādātāji, es gribētu tikai eh, atgādināt, ka komisārs eh, neatbildēja man par privatizāciju eh, programmas valstīs, un tas tomēr ir ļoti svarīgs jautājums. It's, um, if it is a... Ja priekšstādājs uzskata, ka tas ietilpst mūsu diskusijā labi. Nu jā, šis jautājums tika uzdots, jūs varat atbildēt, pat ja tas iet nedaudz tālāk par mūsu diskusijas uh, aptverumu. Es labprāt atbildētu nākamnedēļ, saka komisārs, uzklausīšanās kontekstā. Nu labi, uh, pateikšu šādi. Atbildība par lēmumu pieņemšanu sakarā ar saprašanās memorandiem ir valdības atbildība. To dara tātad valsts valdība un parlaments, protams, konsultējoties ar Centrālo banku, Eiropas komisiju un SVF. Bet tas ir lēmums, ko beigu beigās pieņem valdība. Un valdībai ir pēc tam jāuzņemas atbildība par lēmuma īstenošanu. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies eh, Rēna kungam. Paldies arī par to, ka paliksiet kopā ar mums nākamajā eh, diskusijas daļā par eh, Eiropas pusgadu, tad 13. un 14. gada situācijas izvērtējums Aleksandros Dermadopoulos uh, būs līdz priekšsādātājs, un mēs sveicam uh, komisāru Lāslo. Um, uh, uh Antros, kas mums jau pievienojas, um, mūsu uh, runātāji uh, tagad ir uh, citu starpā uh, uh, Martins Šulcs, uh, un, um, un Gutierreza uh, kungs, bet es atgādināšu, ka ja jūs vēlēsieties izteikties, tad uh, jums jāizpilda runātāja kartīte. Komisāra kungs, uh, vispirms vārds jums. Thank you, thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Paldies jums arī par uh, to, kā jūs sagatavojāt darba kārtību un par to, ka jūs pacietīsiet mani šeit vēl kādu laiciņu. Negribu atkārtot to, ko pateicu uh, pirmīt iepriekšējā sesijas daļā. Tagad runājot uh, par izaugsmes ziņojumu 2014. gadam, tas nosec arī uh, vidusposma prognozes. Bet, protams, mums jāizvērtē ekonomiskā situācija un iespējamā attīstība. Jaunais gads ir sācies visai iedrošinoši, ekonomika uzlabojas. Mēs redzējām, kā ekonomikas rādītāji ir atgriezušies pie ilgtermiņa vidusmēra, un mēs varam cerēt uz ilgspējīgu izaugsmi. Bet, protams, pašlaik ir vēl pārāgri apgalvot, ka krīze ir pilnībā pārvarēta. Mums priekšā ir daudz izaicinājumu. Bezdarba līmenis ir neciešami augsts vairākās dalību valstīs un mums nepieciešams uzlabot nodarbinātību. Jāturpina ekonomikas reformas, veicinot izaugsmi un darba vietu veidošanu. Mēs nevaram jau tagad būt pašapmierināti. 2013. gada uh, Eiropas pusgads ir uh, uh, procesu ievirzījis pareizajās sliedēs, Un es gribētu atgādināt par prioritātēm, kuras komisija ir izvirzējusi 2014. gada Eiropas pusgadam. Vispirms mums jāturpina darbs pie valsts finanšu konsolidācijas budžeta deficīts ir samazinājies uz pusi. Tas ir ļoti labi. Uh, atgriežas arī uzticība mūsu tautsemniecībām, bet nepieciešams sakārtot vēl nodokļu jomu. Tas nenozīmē, ka būtu jāpalielina nodokļi. Nē, nodokļu reformas būtu jāveic, lai uzlabotu fiskālos stimulus ekonomikas atjaunošanai. Tāpat nepieciešams uh, uzlabot Uh, valsts finansējumu infrastruktūras attīstībai, izglītībai un sociālajai jomai. Ikadējais izaugsmes ziņojums tika prezentēts pirms dažām nedēļām, un tas rāda, ka mums uh, ir izdevies sasniegt labāku līdzsvaru starp darba vietu izveidi un uh, uh, krīzes pārvarēšanas pasākumiem. Otrais punkts šajā kontekstā ir kredītu uh, piedāvājums reālajai ekonomikai, jo, diemžēl, pašlaik uzņēmumiem grūti piekļūt vajadzīgajam finansējumam. Eiropa ir daudz jau paveikusi, bet nav pilnībā atjaunojusies uh, patērētāju un uzņēmumu uzticība uh, ekonomikai. Maksājuma bilance uzlabojas. Mums nav tik daudz uh, slikto aktīvu kā vēl pirms trīs vai četriem gadiem, bet tomēr uh, nepieciešams pārskatīt aktīvus. Tas notiks šī gada gaitā. Mēs strādāsim pie banku savienības, kas ir svarīgākais elements mūsu reformu darba kārtībā. Īstermiņā nepieciešams arī uh, samazināt valsts un privātos parādus. Jāatrod alternatīvie kredītu avoti uzņēmumiem, jo īpaši MBU. Tas prasīs arī proaktīvu investīciju politiku, lai šī pagaidu atgūšanās pārtaptu par ilgspējīgu izaugsmi. Tāpat pievērsīšu jūsu uzmanību priekšlikumiem, kas tiek gatavoti, Barņēkungs un es drīz prezentēsim priekšlikumus par investīcijām Eiropā. Mēs sagatavojam šos priekšlikumus pēc plašām konsultācijām ar iesaistītajām pusēm. Nepieciešams arī turpmāk atbalstīt inovācijas, jāuzlabo darba spēka kvalifikācija un jāmazina bezdarbs, apkarojot arī uh, krīzes sociālās sēkas. Kolēģis Andors uh, runās vēl par sociālajām lietām un bezdarbu. Pašlaik bezdarba līmenis ir stabilizējies, bet jauniešu bezdarbs ir joprojām īpaši augstā līmenī, un dažās valstīs tas pat pieaug, tas nozīmē, ka tam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Mēs tagad koncentrēsimies uz sociālās taisnības sasniegšanu. Un, kā es teicu iepriekš, mēs vēlamies efektīvāku nodokļu sistēmu ar mazāku izņēmumu skaitu. Mēs darīsim visu, lai novērstu nodokļu nemaksāšanu un uh, krāpšanu nodokļu jomā. Nākamā prioritāte ir efektīvāka valsts pārvaldība. Uh, Mums labāk jākoordinē darbība valdību līmeņos un um, jāpanāk, lai mazinātos birokrātija, kā arī, lai dalību valstis aktīvāk sadarbotos, lai sasniegtu ilgspējīgus rezultātus. Priekšsādātāji, godatie deputāti, dāmas un kungi! Mūsu darba kārtībā lielu lomu spēlē pārēja uz ilgspējīgu izaugsmi un nodarbinātības veicināšanu. Nepieciešams arī mazināt makroekonomisko nelīdzsvaru, kas ir izveidojies krīzes laikā. Šis nelīdzsvars ir e, ļoti svarīgs izaicinājums, un tā apkarošana būs prioritārā joma Eiropas pusgada garumā. Es ceru, ka Eh, to jūs padarīsiet arī par savu prioritāti dalību valstu līmenī. Mēs publiskojām arī ekonomikas prognozes eh, šim gadam. 16 valstis tiks analizētas detalizētāk. Mēs gatavosim konkrētos izvērtējumus katrai no šīm 16 valstīm, lai izlemtu, vai jau ir pārvarēts nelīdzsvars un kādas politikas ir nepieciešamas, lai to mazinātu vajadzības gadījumā. Mēs darīsim arī turpmāk visu, lai mazinātu maksājumu bilances deficītu un novērstu zaudējumus. Spānija un Īrija ir valstis, eh, kas jau veiksmīgi izpildīja savas mājas darbus, bet nepieciešams aktīvāk iesaistīties arī pārpalikumu valstīm. Runa nav par konkurences spējas iegrožošanu, bet drīzāk par uh, analīzi attiecībā uz to, vai pastāvīgais pārpalikums nenozīmē tirgus neatbilstošu darbību. Un uh, ko mēs vēl varam darīt, uh, lai kļūtu konkurētspējīgāki pasaules mērogā. Tāpat mēs vēlamies veicināt nodarbinātību Eiropā. Šie konkrētie ziņojumi par 16 valstīm tiks publiskoti jau ļoti drīz, šī gada martā. Dāmas un kungi, noslēgumā es gribētu teikt, ka 14. gada Eiropas pusgads ir labi sācies. Mēs jau daudz esam paveikuši, lai virzītu uz priekšu mūsu reformas, lai uzlabotu uh, valsts pārvaldi. Mēs redzam, ka ekonomiskās reformas uzņem apgriezienus, kaut gan, protams, ir uh, vēl ļoti daudz jāizdara. Eiropas pusgada panākumi būs atkarīgi uh, no efektīvās reformu īstenošanas. Ilgspējīgā izaugsme un jaunās darba vietas būs atkarīgas no uh, visu iesaistīto pušu apņēmības to panākt. Aktīvi jāstrādā gan dalību valstu parlamentiem, gan Eiropas parlamentam. Es uzskatu, ka tieši parlamenti var nospēlēt šeit izšķirošu lomu. Paldies par uzmanību un nepac, ne, ar nepacietību gaidu diskusijas par Eiropas pusgadu. Liels paldies, komisāra kungs. Tagad mēs uzklausīsim Laslo Andoru. Lūdzu. Dāmas un kungi, godātie deputāti, ceturtais Eiropas pusgads sākas Tagad, kad Eiropas ekonomika tiešām sāk atgūties, bet kā tikko teica Olis Rēns, šī atgūšanās ir uh, vēl trausla un nevienlīdzīga Eiropas Savienībā. 2013. gadā uh, ekonomika ir nedaudz stabilizējusies un mazinājies bezdarba līmenis, bet tomēr uh, nav vēl skaidru signālu, ka tiek aktīvi veidotas jaunās darba vietas, jo īpaši jauniešu bezdarbs ir augsts. Ir daudz trūcīgo cilvēku, sociālā iztumšana ir liela problēma. Bet runa nav tikai par to, ka pieaug bezdarbs un nabadzība. Runa nav par vidējiem skaitļiem. Mēs redzam arī, ka ir ļoti lielas atšķirības starp uh, Eiropas kodolu valstīm un perifērajām valstīm. Un tas traucē mums pilnībā izmantot potenciālu, lai uh, panāktu IKP pieaugumu. Tika sagatavots pārskats par nodarbinātību un uh, Eh, sociālajām problēmām Eiropas Savienībā, un es gribētu īsumā pastāstīt jums par izaicinājumiem, ar kuriem mēs pašlaik saskarāmies, un par politikas prioritātēm. Komisija novembrī sagatavoja kopējo nodarbinātības ziņojumu, kas ir daļa no ikgadējā izaugsmes ziņojuma. Vispirms par nodarbinātības tendencēm tikai viena kategorija uh, - vecāki uh, strādnieki uh, cieta nedaudz mazāk, bet kopumā bezdarbs tomēr pieaug. Mēs redzam, ka mēs nevaram pārvarēt šīs negatīvās tendences darba tirgu bez lielākām investīcijām un atbalsta bezdarbniekiem. Darba vietas iet zudumā. Uh, bet uh, šis samazinājums nav uh, labi līdzsvarots. Ir valstis, kas cieš smagāk nekā citas. Segmentācija darba tirgū arī ir ļoti sāsināta problēma. Ir uh, arī nedrošās darba vietas. Daudzi uh, cilvēki strādā slikti apmaksātu darbu. Tāpat mēs konstatējam, ka nepieciešams uh, piedāvāt uh, labākus apmācības un kvalifikācijas iespējas, jo uh, daudz skolnieki nepabeidz skolu un ir daudz nekvalificētu darbinieku. Uh, bet tieši nekvalificētajam darba spēkam ir maz nodarbinātības iespēju. Kas attiecās uz augu līmeni, mēs redzam, uh, ka ir liels nelīdzsvars starp dalību valstīm Darba spēka pieprasījums ir ierobežots, jo daudzās dalību valstīs um, algu nodokļi ir augsti un panāktais progress ir ļoti lēns. Uh, Bezdarbnieku uh, situācija ir uh, visai dramatiska un a, zemā ienākuma līmeņa ģimeņu situācija uzlabojas ļoti lēni. To nevarēs uzlabot bez palielināta valsts atbalsta, kas attiecās uz a, a, nabadzības mazināšanu. Mēs pašlaik cenšamies tā pievērst lielāku uzmanību. Vidusmērā no trīs eiropiešiem, kas dzīvo uz nabadzības sliekšņa, tikai viens uh, var šo slieksni pārkāpt gada laikā. Lai izkļūtu no nabadzības, nepieciešams atrast darbu, bet arī ar to nevienmēr pietiek, jo tikai pusē visu gadījumu jaunā darba vieta nozīmē labāku finansiālo situāciju, jo bieži vien darba vietas ir slikti apmaksātas vai arī uh, tas nav Eh, pilna laika darbs un tā ar ienākumiem nepietiek. Mēs pašlaik nevaram pateikt, ka darba vieta automātiski nodrošina labu dzīves līmeni. Tam, protams, ir ļoti nopietnas sēkas. Ko tad mēs varam sagaidīt pašreizējā ekonomiskajā situācijā? Eh, nepietiek ar pakāpenisku eh, bezdarba samazināšanu Eh, tas pats par sevi nemazinās nabadzības līmeni. Ja mēs eh, eh, domājam, ka turpināsies nabadzības pieaugums, kā arī polarizācija starp augstā un zemā ienākuma sabiedrības slāņiem. Tāpēc politikas veidotājiem jāpievērš uzmanība ne tikai darba vietu izau, izveidei, bet jāpanāk, lai darba vietas ir pieejamas Mums ir vajadzīgs iekļaujošs darba tirgus un darba vietas ar pienācīgu, cilvēku cienīgu atalgojumu. Nepieciešams arī atbalsts uh, maisaimniecībām, arī tām, kur uh, ir pelnītāji, kur ir uh, darba vietas. Kas attiecas uz sociālajiem indikatoriem, mēs pirmo reizi 2014. gadā uh, analizējām uh, Uh, vairākus sociālos uh, uh, rādītājus. Mums būs sociālais biļetens, kas ļaus labāk izprast sociālās un nodarbinātības problēmas pieci galvenie rādītāji ir tajā iekļauti - kopējais bezdarba līmenis, jauniešu bezdarbs un to jauno cilvēku skaits, kas nestrādā un nemācās, Trešais aspekts ir reālas pārmaiņas attiecībā uz maisaimniecību ienākumu, eh, tad eh, sabiedrības eh, daļa, kas ir pakļauta nabadzības riskam, un sociālais nelīdzsvars un nevienlīdzība. Tas ļaus mums novērtēt situāciju uh, um, Eiropā un jo īpaši Eirozonā. Mēs zinām, ka Dienvid Eiropā pašlaik plosās ļoti nopietna krīze, bet arī uh, valstis, kur situācija ir labāka, tomēr cieš uh, no uh, uh, situācijas, jo mazinās uzticība um, ekonomikai, pieaug bezdarbs un uh, pieaug uh, jauniešu bezdarbnieku skaits. Mēs redzam, ka uh, mazinās arī maisaimniecību reālais ienākums un pieaug nevienlīdzība. Padomi decembrī izskatīja un apstiprināja šo biļetēni, un uh, tā rezultāti ir ieplūduši Eiropas pusgadā. Mēs uh, esam pieņēmuši uh, zināšanai un ņēmuši vērā iesaistīto pušu uh, viedokļus un uh, veiksim daudzpusējo uzraudzību, kā arī formulēsim uh, dalību valstīm specifiskās rekomendācijas. Godātie deputāti, es gribētu noslēgumā vēlreiz atgādināt par galvenajām prioritātēm nodarbinātības un sociālajā jomā. Izaicinājumi uh, paliek tie paši kā pagājušo gadu. Tikai dažos gadījumos šie izaicinājumi ir vēl sāsinājušies. Galvenā prioritāte arī ir līdzīga kā iepriekšējā gada izaugsmes ziņojumā. Nepieciešams izveidot jaunās darba vietas, jāturpina uzsāktās reformas, piedāvājot labāku atbalstu um, bezdarbniekiem, lai viņi varētu iekļauties darba tirgū. Jaunatnes garantija ir viena no proaktīvās nodarbinātības politikas instrumentiem, bet jādara vēl vairāk, lai palielinātu pieprasījumu pēc darba. Uh, mēs redzam, ka sociālās iemaksas par slikti apmaksātu darbu ir ļoti augstas un ir pat palielinājušas vairākās valstīs, neskatoties uz ieteikumiem samazināt šīs iemaksas. Mēs uh, uzskatām, ka uh, nepieciešams rūpēties par zema ienākuma maisaimniecībām arī, lai palielinātu iekšzemes pieprasījumu. Protams, dalību valstīm ir dažādi apstākļi, bet runājot vispārīgi. Um, ir iespējams izmantot algu pieaugumu uh, valstīs, kur situācija ir labāka, lai veicinātu iekšzemes pieprasījumu. Tāpat mums jāparūpējas par darba spēka apmācību, kvalifikācijas celšanu un pārkvalificēšanos E, pievēršot īpašu uzmanību zaļajai ekonomikai. Tāpat mums jādara viss, lai uh, neiet uz udumā cilvēku kapitāls. Jāpanāk, lai jaunieši aktīvāk iekļautos uh, darba tirgū, tāpat jāparūpējas par ilgtermiņa bezdarbniekiem, par sievietēm, vecāku gadagājumu cilvēkiem un migrantiem. Pašlaik zemā, zemās izaugsmes uh, laikos mums jāpievēršas um, sociālajam dialogam, atbalstam darbiniekiem, mums jāveicina mobilitāte, kā arī uzticība uh, valsts dienestiem. Un mums jāturpina arī reformas, kas mazinās darba tirgus segmentāciju, tai pašā laikā no, piedāvājot drošās darba vietas ir nepieciešami pasākumi, lai uzlabotu izglītību un apmācību, kā arī darbinieku prasmes visur Eiropā. Mēs eh, vēlamies sasniegt 2020. gada eh, mērķus, un tam vajadzēs modernizēt sociālo politiku. Nepieciešams kombinēt struktūra reformas ar efektīvāku politiku. Mums ir nepieciešamas investīcijas sociālajā jomā. Protams, ir jāuzlabo arī cilvēku kapitāls un jāveicina sociālā kohēzija. Tas nozīmē, ka mums jāpiedāvā visiem piekļuvi uh, sociālajai aizsardzībai. Un es ceru, komisija cer, ka 14. gada e, uh, Eiropas pusgads nozīmēs labāku uh, sociālo partneru iesaisti ne tikai Eiropas līmenī, bet arī nacionālajā līmenī, eh, definējot un īstenojot struktūra reformas, kā arī piedāvājot atbalstu nodarbinātības uzlabošanai un sociālā līdzsvera atjaunošanai. Andor. Lielas paldies, komisāra Andora kungs. Un tagad es gribētu dot vārdu Filipam Debakaram, kurš ir izaugsmas čempionu autors īsā prezentācijā. Paldies priekšsādātāji, paldies komisāriem prīvadvārdiem. Man šeit ir liels uh, prieks jūs sveikt Eiropas parlamentā. Es esmu ziņotājs par ikgadējo izaugsmas pētījumu 2013. gadā, ko parlaments sagatavo ik gādu ekonomikas un monetāro lietu komitejā, bet tiek iesaistīt arī nodarbinātības komiteja. Mēs sagatavojam rekomendācijas un prognozes kuras gatavo Eiropas komisija. Protams, ka tas ir process darba stadijā un, un to, protams, ir nepieciešams vēl pieslīpēt, ņemot vērā demokrātiskās atbildības principus Eiropas Savienības institūcijās. Es pastāstīšu jums par galvenajiem elementiem, kurus ekonomikas un monetāro lietu savienība monetāro lietu komiteja ņēmusi vērā 2013. gada ziņojumā. Kā jau izteicās iepriekšējā runātā, mēs redzam, ka situācija ir ļoti trausla, bet uh, ir uzsākusies uh, lēna un stabila izaugsme, un es domāju, ka tas dod uh, iemeslu optimismam. Kāpēc? Tāpēc, ka tās politikas, kas tiek īstenots Eiropas uh, Savienības līmenī, mēs runājam par divu dokumentu un sešu dokumentu pakotni, kā arī nacionālajā līmenī veiktās reformas ļāvušas mums izvairīties no diskusijām par Eirozonas saprukumu, par to, ka dažām valstīm būs jāatstāja Eirozona, un mēs esam atjaunojuši ekonomisko un finansiālo stabilitāti Eiropā un Eirozonā. Manuprāt, tas ir ļoti labs sasniegums. Bet vai tas nozīmē, ka viss ir lieliski, ka viss attīstās pareizajā virzienā? Nē. Es domāju, ka savā ziņojumā es esmu norādījis vairākas problēmas, kuras ir jārisina. Uh, Viens no galvenajiem punktiem ir tas, kā mēs eh, veicināsim ekonomikas izaugsmi, kā vairosim mūsu nacionālās un Eiropas ekonomikas konkurētspēju, it īpaši globālajā ekonomikā, kas eh, piedzīvo pārmaiņas. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai veicinātu izaugsmi, nodarbinātību un nodrošinātu attīstību. No otras puses notiek diskusija par darba izmaksām, sasaistot to ar produktivitāti. Tas eh, dažām dalībvalstīm ir bijis ļoti spē... Mm, sāpīgs punkts. Tomēr manā ziņojumā redzams, ka ir nepieciešams veikt struktūrāls reformas, lai nodrošinātu to, ka mēs uh, savietojam šos abus principus, un to ir iespējams papildināt arī ar investīcijām gan no valsts līdzekļiem, gan no privātu investoru līdzekļiem. Ir jāveicina arī prasmju attīstība jo prasības, kādas mēs šodien redzam darba tirgu, ir jāsaskaņo ar pieejamo eh, darba spēka kompetenci loku. Protams, ka daudz kas ir jādara Eiropas līmenī, bet arī nacionālā līmenī. Es domāju, ka Eiropas līmenī mēs esam kā vienu no galvenajām prioritātēm identificējuši darbu pie ekonomikas un monetārās savienības pabeigšanas. Mēs esam spēruši būtisku solis priekšu Banku Savienības izveidē, mēs esam eh, palīdzējuši Eiropas eh, centrālajai bankai stabilizēt finanšu sistēmu, bet tas ir tikai procesa sākums. Lai atsākt reālās ekonomikas eh, finansēšanu, ir nepieciešama stabilitāte banku sistēmā. Ir jānovērš defragmentācija, kuru mēs vērojam šodien, jādomā, kā pabeigt iekšējo tirgu un tā būs mūsu galvenā prioritāte parlamenta nākamā sasaukuma laikā. Tā būs prioritāte arī komisija. Manuprāt, komisārs Andors pieminēja, ka mums ir jādomā, kā nodrošināt darba tirgus funkcionēšanu efektīvākā veidā, ne tikai Eiropas tirgu, bet arī starp dažādām dalībvalstīm, lai atvieglotu darba spēka brīvu kustību Eiropas Savienībām dalību valstīm joprojām nāksies saskarties ar ļoti lieliem izaicinājumiem, kas ir aprakstīti manā ziņojumā. Un tie, protams, dalību valstīs ir atšķirīgi. Parāds lūks ir pieaudzis līdz 90% no IKP, un tas kavē izaugsmi, kā arī uzliek pārmērīgu slogu nākamajām paudzēm, un ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, domājot, kā mēs risināsim šo problēmu Kā jau pieminēja komisārs Rēns, izaugs, uz izaugsmu vērsta fiskālā konsolidācija, kas nākotnē būs nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka sistēma saglabā stabilitāti, ir atklātas arī citas prioritātes, kas ir jāīsteno dalībās līmenī. Pensiju sistēmas un darba tirgus reformas ir jāpabeidz. Ir jārisina problēmas, kas saistās ar nodokļu nemaksāšanu, ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ar krāpšanu, jādomā par ilgtermiņu investīcijām izglītībā, attīstībā un uh, izpētē un izstrādē un tam līdzīgi. Viena no galvenajām problēmām, ko mēs redzam, ir uh, finanšu fragmentācija Eiropas līmenī un sakas ir tādas, ka uh, Mēs uh, redzam, ka maziem vidējie uzņēmēji piedzīvo grūtības saņemt kredītu. Ir jāatcerās, ka MVU ir Eiropas ekonomikas uh, mugurkauls, un ja viņiem nebūs uh, piekļuvis uh, kapitālam banku likumdošanas dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ, tad tā būs problēma, kas ir jārisina. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, ir tas, kāpēc mēs vispār šodien organizējam šo pasākumu. Dalībvalstīm ir jāpierāda, ka īstenojot rekomendācijas, ka tās īsteno rekomendācijas, kas ir izteikts Eiropas līmenī, bet tas ir jāapvieno arī ar demokrātisko atbildību. Un tās ir tās lietas, par kuriem mēs runājam gan Eiropas semestra laikā, gan sešu dokumentu pakotnē, gan divu dokumentu pakotnē. Ir jādomā, kā stiprināt šī procesa demokrātisko atskaitīšanās sistēmu vai atbildību, jo tā ir ārkārtīgi būtiska, ja mēs vēlamies pārliecināt pilsoņus par to, ka mūsu veicamie pasākumi ir reizēm varbūt sāpīgi, bet eh, nepieciešami, lai vidējā termiņā un ilgtermiņā atjaunotu ekonomikas izaugsmi un veicinātu nodarbinātību. Es eh, labprāt atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem, jums tāds būs. Liels paldies, Debekara kungs! par lielisko šī ziņojuma prezentāciju. Un tagad došu vārdu nodarbinātības uh, komitejas pārstāvim Degatieris kungam, kurš ir ēnu uh, līdzreferents ar šim ziņojumam. Liels paldies! Un labdien visiem klātesošiem! Es atvainojos, ka atgādināšu pašlaik visas politiskās grupas vēl gatavo grozījumu šajā ziņojumā. Nodarbinātības eh, komiteja ir apsprieduši šo ziņojumu. Un es izteikšos sakojoši. Dažas es dalību valstis, daži deputāti eh, runā par to, ka ir pozitīvi signāli par to, ka izaugsme ir atsākusies. To nevar noliegt. Tomēr mēs uzskatām, ka lēmumi, kas ir pieņemti, ir radījuši arī citas sakas, proti to, ka palielinās atšķirības starp dalību valstīm un pilsoņiem, un lai Rēna kunga vadītais resurs vispār varētu runāt par uh, paveiktā bilance ir jāatcerās, ka sociālā ziņā un nodarbinātības ziņā mums ir nācies nes daudz upuru. Mēs esam kļuvuši ļoti atkarīgi no eh, politiskajā, no savas politiskās ģimenes, no savām izcelsmes valstīm. Mums vienlaicīgi ir jārisina gan makroekonomiskas problēmas, gan problēmas, kas uh, saistās ar sociālo nodrošinājumu un nodarbinātību, jo pretējā gadījumā tas radīs jaunus izaicinājumus makroekonomiskajā politikā. Debakar kungs uh, jau pieminēja komisijas nevēlēšanos iet uz kompromisiem attiecībā uz rekomendācijām dalību valstīm sociālo jautājumu un nodarbinātības ziņā. Viņš visu laiku atkārtoja vārdus demokrātiskā leģitimitāte ka tās trūkumam nacionālajā līmenī ir jātiek kompensētam Eiropas līmenī, un tas notiek ne tikai gatavojot atzinumus, bet arī koplēmumu procedūrā. Eiropas līmenī mums ir jāpanāk starpinstitūciju vienošanās starp padomu, komisiju un parlamentu. Otrakārt ir jāgarantē to, ka dalību valstis, izstrādājot nacionālos reformu plānus un konverģences programmas, Vispirms eh, šos jautājumus apspriež nacionālā līmenī, pirms uh, dokumenti tiek nosūtīti Eiropas komisijai. Otrakārt, Eiropadomis un Ekofin sanāksmēs ir jāaicina piedalīties arī dalībvalstu ministri, kas atbild par sociālajiem jautājumiem un nodarbinātīm. Tālāk Nedrīkst aizvērt acis un izlikties, ka izaugsme ir tik laba, kā mēs to būtu vēlējušies. Tā tiešām ir ļoti lēna, pieauga atšķirības un plaisas starp iedzīvotājiem. Es te nerunāju nemaz par to, ka katrs piektais uh, jaunietis nevar atrast darbu, vai arī šie darbi ir ārkārtīgi nestabili, pieaug plājas starp nabadzīgākajiem un turīgākajiem pilsoņiem. Ir jāatcerās tas, ka mēs nedrīkstam ieslīgt pašapmierinātībā, ir jāturpina reformas, lai saglabātu konkurētspēju, bet jāpaturprātā arī tas, ka mūsu modelis nevar balstīties tikai uz konkurētspēju un uh, darba izmaksu iekšējo devalvāciju dažādu iemeslu dēļ. Daudzi pilsoņi uzskata, ka piedāvātie risinājumi izējai no krīzes ir ārkārtīgi netaisnīgi un gulstas tikai uz trūcīgāko plecim. Daudzas valstis jau ir piedzīvojušas to, ka pasaules valstu konkurētspējas uh, modeļi balstās uz Eiropas pieredzi. Mēs vēlamies nodrošināt drošību un elastīgumu vienlaicīgi, saglabājot gan labas darba algas, gan augstu produktivitāti. Bet eh, tad, ja mēs prasām labāku produktivitāti, ir jānodrošina arī labāki darba nosacījumi. Vairāk mēdī runā par to, ka komisija esot norādījusi, ka Spānijai izkļūšana no nabadzības nemaz nesot garantēta. Un par to ir jādomā ne tikai no mūsu ekonomiskās stratēģijas viedokļa, bet arī no sociālo seku viedokļa. Ir jādomā, kādu politiku mēs aizstāvam, un ir jāapzinās tas, ka Algu samazināšana rāda negatīvas sekas, iekšējā pieprasījuma samazināšanos, atkarības eh, vērošanos no atkarības pieaugšana no trešajām valstīm un lēnu ekonomisko izaugsmu. Ir nepieciešama daudz ambiciozāka eh, nodarbinātības veicināšanas programma, it īpaši jauniešiem. Ir labāk jāizmanto Eiropas resursi Mēs prasam jaunatnes nodarbinātības garantiju, mēs vēlamies labākas manevrēšanas iespējas, lai dalību valstis varētu piešķirt plašākus resursus jaunatnes bezdarba apkarošanai. Spānijas valdība šeit jau ir daudz darījusi, un tie līdzekļi, kas ir bijuši pieejami mm, jauniešu bezdarba apkarošanai, netiek iekļauti budžeta deficītā. Mēs esam saņēmuši arī finansējumu no Eures un gādāšu par to, lai jaunieši varētu atrast darbu. Paldies, Degutieris kungs. Mēs tagad uzsāksim jautājumu un atbilžu uh, sesiju. Vispirms došu vārdu deputātiem, pēc tam abiem komisāriem, lai viņi varētu atbildēt, un pēc tam būs otra diskusija kārta. Vispirms došu vārdu Francijas Senāta ekonomikas komitejas priekšnādātājiem, priekšnādātājiem, dāmas un kungi. Par Nacionālo parlamentu iesaistīšana um, Eiropas semestra procesā ir radījusi vilšanos, jo rada iespēju, ka viss notiek tikai Briselē. Komisija rītdien tiksies Un es uh, ceru, ka viņi apspriedīs arī šeit paustos viedokļus. Ir nepieciešams, lai šī sanāksme norisētu pēc uh, politiski korektiem Eiropas uh, pamatprincipiem. Attiecībā uz Viļņu, kur es uh, biju ieradies uh, pagājušā gada beigās, situācija ir kļuvusi sliktāka. Uh, Viņu bija paredzēts uh, skatīt jautājumu par reglamentu, par darba grupas veidošanu, lai konkretizētu, kādu lomu nacionālajai parlamenti var spēlēt šajā procesā. Bet kā gan parlamentārieši var tikt uh, asociēti ar kaut kādām lietām, tad, ja nav sekretariāta, ja nav klāt ziņotāja, referenta, un ja tas viss Uh, ja šī informācija tiek eh, tā pastarpināti pastāstīt. Daudzi, mēs jau pagaidām lēnām tuvojamies tādam uh, tādai situācijai, kur notiks Eiropas, eh, jauna Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un komisāri, es domāju, ka jums vajadzētu iet tālāk un pierādīt eh, to, ka jūs uzticaties nacionālajiem parlamentiem un ka nacionālo parlamentu loma ir ārkārtīgi būtiska, lai īstenot ekonomisko un monetāro politiku. Paldies, Martīni Kungs, mēs eh, pilnībā piekrītam jūsu secinājumiem. Tomēr Es gribēju jums norādīt, ka jautājums, kur jūs uzdevāt, tika apspriests iepriekšējā diskusija kārtā. Gritijas prezidentūra ir paziņojusi, ka tā uzsāks konsultācijas un procedūras jautājums tiks atrisināts uh, pilnībā Itālijas prezidentūras laikā. Bet es saku paldies par jūsu uzstāšanos. Το λόγο έχει ο κύριος Αντρέι Γκαλαζεύσκη από την... Paldies, tagad eh, vārds eh, Andrēm Kalazevskim no Polijas parlamenta. Divas minūtes, lūdzu. Nu, tad es, jā. Lodničons. Paldies, priekšsēd. Polija atbalsta ekonomiskās uzraudzības pastiprināšanu un Eiropas pusgadu ideju kas ievieš mehānismus valsts finanšu stabilizēšanai. Polijas parlaments uzskata, ka Eiropas pusgada ieviešana ļauj objektīvāk uh, e, vērtēt polijas tautsēmniecības stāvokli, kā arī analizēt virzienu, kurā tautsēmniecībai un sociālajai sfērai vajadzētu virzīties. Mēs uh, e, priecājamies par komisijas elastīgo pieeju, kas izsaka rekomendācijas, bet arī uzklaus dalībvalstu e, viedokļus, tā skaitā polijas, un pielāgo savas rekomendācijas. Šī praksa ir uzteicama, un cerams, ka tā dos ļoti labus rezultātus Eiropas. Pateicoties Eiropas pusgadam, diskusijas polijas parlamentā, kas bija diezgan kaismīgas, tagad ir kļuvušas daudz Eh, lietišķākas, tas ir pozitīvi vērtējams. Bet es gribētu jums teikt, kādi ir šķēršļi, lai sasniegtu Eiropas pusgadu mērķus. Mēs domājam, ka daudzos gadījumos Eiropas sanības eh, pretrunīgā tautsemniecības politika, un es šeit runāju par Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta darbiem, Dažreiz šo divu institūciju reakcijas uz izmaiņām eh, eh, globālajā ekonomikā ir pārāk lēnas. Pretēji veselam saprātam jūs atbalstiet dārgas energoresursus pretēji ASV politikai, piemēram, no otras puses. Dalībvalstīm ir ļoti grūti saglabāt līdzsvaru starp Uh, valsts investīcijām un valsts tēriņu mērenība. Es gribētu beigās vēl teikt, ka ir ļoti grūti uh, saglabāt vienotā tirdzes pieeja, ja dalību valstu ekonomiskie cikli ir uh, pielāgoti parlamentu vēlēšanu datumiem, jo vēlēšanu kampaņas laikā politiķi e, drīzāk izvirzīs populistiskus saukļus un nevērsīs uzmanību uz nepieciešamām reformām. Paldies, Galdzevska kungs! Un tagad Martines Kosata kungs no Spānijas parlamenta. Paldies! Priekšsēdi. Spānijas parlamentā Mēs pilnībā piekrītam eh, izvirzītajām prioritātēm. Mēs uzskatām, ka Eiropā pēdējo divu gadu gaitā ir paveikts labs darbs, kas ir ļaus mums Spānijas tautsaimniecību pavērst atkal pozitīvā virzienā. Taču runājot par ēst prioritātēm, mēs bieži runājam par jaukiem pasākumiem, kas būtu piemērojami visur vienādi. Taču rekomendācijas nevis no Eiropas parlamenta, bet no Eiropas komisijas ir uh, eh, uh, eh, adresēts konkrētām valstīm, nevis visiem vienlīdz. Uh, kad mēs esam nacionāls parlamentos, uh, pozitīvie pasākumi, pozitīvos, ar pozitīviem pasākumiem lepojas attiecīgās valdības tik līdz pasākumi ir nepopulāri, e, valdības apgalvo, ka Brisele tās esot uzspiedusi konkrētai valstī, e, kas rada neapmierinātību. E, pilsoņi jūtas um, eiroskeptiskāki un tādēļ es domāju, ka um, ir uh, svarīgi, uh, lai es politikā uh, pret dalībvalsts po, uh, mm, dalībvalstīm būtu piesardzīgi. Ir jābūt, uh, nedrīkst mēr, mērot divējādu mērauklu, ir jābūt uh, taisnīgā tieksmē pret visiem. Es nedomāju, ka mēs jeb kādā veidā veicinam Eiropas ideju, ja eh, dažādās valstīs eh, tiek piemērot dažādi standārti. Es domāju, šai problēmai vajadzētu būt ēst darba kārtībā. Paldies! Un runātāji, pirmo raundu pa, pabeigsim ar Pupakis kungu no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdi. Nav šaubu, ka. Uh, uh, Ekonomiskās un sociālās saimnes sociālā dimensija ir mūsu uzmanības centrā. E, Eiropas Savienībā krīzes rezultātā ir sarežģīta sit sociāla situācija, plājs starp e, dienvidiem un ziemeļiem ir palielinājusies, e, jauniešu bezdarbs ir rekorda augstumā, Grieķijā vairāk nekā 57% un arī nabadzība pieauga trešā daļa Eh, Grieķu apdraud nabadzību tajā pat laikā. Algas mazinās, eh, nodokļi pieauga un Grieķija ir pirmajā vietā attiecībā uz nodokļiem, kas maksājam cilvēkiem. Darbtirgis ir fragmentarizēts, kas negatīvi ietekmē nodarbinātību un e, tautsaimniecību. E, sociālās aprūpes pasākumu eh, vairs nepietiek, lai pasargātu pilsoņus no nabadzības. Eh, ja tādēļ mums ir nepieciešams eh, sociālais pakts Eiropai, tas mums visiem jāapzinās. Mums vajadzētu tiekties uz uh, izaugsmu, kas nevienu neizslēdz, uz sociālās tirgus ekonomikas uh, principu pamatu. Un es gribētu jautāt arī attiecībā uz izaugsmas ziņojumu. Kā jūs vērtējat ekonomisko un sociālo aspektu līdzsvarošanu, ņemot vērā atšķirības starp dalībvalstīm un kā dalībvalsts vērtē, e, kā viņas īstenos pielāgošanas programmas? Vai viņām arī joprojām būs jāīsteno e ES 2020. gada stratēģija pilnā mērā? Tagad vārds komisāram Oli Rēnam un eh, lūksim no jums tādu iespējams īsu atbildi trīs minūšu laikā, mēģināt iekļauties. Paldies, priekšsēd. Man nav daudz laika, atbildēt šos daudzus jautājumus par nodarbinātības politiku un sociālo politiku. Šie jautājumi, protams, ir ļoti svarīgi. Eiropas nākotnē īpaši Eiropas jaunajai paudzei. Kalzevska kungs norādīja, ka komisija uzklausot. Un tiešām es ļoti rūpīgi uzklausīju jūsu teikto debatēs un arī kritiku Debaker, Debeker kungs. Tiešām norādīja uz dažiem no galvenajiem e, priekšnoteikumiem Eiropas izaugsmē, Eiropas labi pamatīgšanai Eiropas nākotnē, uz Eiropas e, labklājības modeļu pamatu. Viņš pieminēja atzinumus kuros e, tiek pausts, ka ir jāreformē darba tirgi un mobilitāte šajā kontekstā esot svarīga arī dzen. Viņš arī pauda nožēlu, ka pat laban e, darba tirgi dažādās Eiropas e, reģionos dar divos visam dažādi noteikumi, un es piekrītu E, tie ir šķēršļi izaugsmē. It īpaši mums ir banku nozare no jauna jāstiprina, lai atjaunotu uzticēšanos tajai. Tai um, ir bankas sektors jāizveido, kas uh, rastu uzticību, kas stiprinātu uh, un veicināt reālu ekonomiku, veicināt izaugsmu tajā. Marīnī kungs runāja par procedūrām. Viņš norādīja uz sadarbību starp Eiropas parlamentu un nacionāliem parlamentiem. Es gribētu teikt, ka noteikti ir Eiropas parlamentam tiesības prasīt komisāru eh, komisāriem atskaitīties, uzdot viņiem jautājumus. Viņiem ir šīs uzraudzības tiesības, par to šaubu nav. uzmanīgi jāsako arī rekomendāciju ieviešanai. Tas ir eh, finanšu ministriju atbildības lokā, ir izaugsmas ziņojumi, nodarbinātības ziņojumi, un padomi ir tātad rekomendācijas formulējas dalībvalstīm, kurām mums ir jāseko, lai mēs redzētu, kā darbojas mūsu tautsemniecības politika un kādas reformas ir nepieciešamas, kādu pielāgojumu. Paldies par iespēju izteikties. Andora kungs, arī jums vēlos dot trīs minūtes. Liels paldies priekšsādātāji, godātie deputāti. Centīšos pievērsties tagad svarīgākajiem aspektiem. Visu pirms uzsvēršu uh, cik svarīga ir sadarbība ar dalībvalstu parlamentiem. Man bija iespēja apciemot vairākas valstis - Somijā, Portugālē, Grieķijā, Nīderlandē esmu paciemojies, drīz došos uz Vāciju, uz Bundestāgu, arī uz Francijas Nacionālo asamblēju. Un uh, šīs diskusijas, protams, uh, ietekmē mūsu dalību valstu izvērtējumu Šis dialogs ir ārkārtīgi svarīgs. Ja jūs ieskatīsieties pagājušā gada valstu rekomendācijās un arī nākamajā ciklā, jūs redzēsiet, ka mēs cenšamies analīzi tiešām pielāgot konkrētajai situācijai. Piemēram, jaunatnes garantija kas tika jau pieminēta. Gučieres kungs par to runāja. Tā ir ļoti svarīga un tā balstās uz jaunatnes bezdarba līmeni konkrētajā valstī, uz konkrētajām vajadzībām. Tāpat mēs ņemam vērā valsts pašreizējo pieredzi jauniešu atbalstā. Mēs lūkojamies, kā valsts spēja izmantot Eiropas sociālo fondu un citus finansēšanas instrumentus. Tas viss tika ņemts vērā jau iepriekšējā ciklā. Un šajā gadā mēs to atkal darīsim, izvērtējot jaunatnes garantijas īstenošanas plānus, kas ir gandrīz visām valstīm. Gandrīz visas valstis, kas var izmantot šo jauno jaunatnes uh, iniciatīvas instrumentu, ir sagatavojušas arī attiecīgos plānus. Arī valstis, kur ir daudz uh, Romu tautības iedzīvotāji, viņi arī tās saņēmušas konkrētas rekomendācijas, jo svarīgi ir nodrošināt politisko atbalstu integrācijas programmām. Arī tam var saņemt finansējumu no Eiropas Savienības, ne tikai no sociālā fonda, bet arī no reģionālās attīstības fonda. Šīs programmas, manuprāt, uh, spēlēs svarīgu lomu arī šogad un ļaus uh, labāk apkarot bezdarbu un nabadzību. Paldies, komisāra kungs. Tagad uzklausīsim nākamos jautājumus. Nīderlandes senāta pārstāve lūdzu divas minūtes. priekšsādātāji. Es esmu referente uh, Eiropas semestra jautājumā. Mēs, Nīderlandes deputāti, gribētu izmantot iespēju izteikties šajā konferencē, lai dalītos paraugu praksēs. Nevajadzētu runāt tikai un vienīgi par procedūrām, kas ir paredzētas Eiropas pusgadā. Nīderlandei vajadzēja veikt pensiju reformu. Mums ir uh, Uh, ilgtermiņa tradīcijas privātajām pensijām, bet mēs saprotam, ka pensijām jābūt arī ilgspējīgam. Pašlaik mēs pensijas vecumu piesaistām dzīves ilgumam pakāpeniski. Tas pieaug trīs mēnešus gadā, tad sākot ar 65 gadiem pensijas vecumam, un tad tas pieaug. Cilvēki iemaksā uh, savas pensijas iemaksas atbilstoši bet problēmai ir ar pauģu solidaritāti. Proti jauniešiem arī jāspēj samaksāt savas pensijas, ne tikai pašle, pašreizējo pensionāru pensijas. Un es gribētu jautāt, ko domā Andora kungs par demografisko situāciju, kā tā ietekmē jauniešus un kā mēs varam nodrošināt, ka mūsu bērniem un mazbērniem būtu vēl pienācīgas pensijas. Tāpat es gribētu aicināt visus deputātus no visām dalību valstīm izmantot šo konferenci, lai iedibinātu kontaktus ar mums un ar citiem deputātiem, lai iemācītos uh, par citu valstu pieredzi uh, semestra īstenošanā. Sí, eh, gracias. Lielas paldies uh, priekšsādātāji. Es domāju, ka ceļakarte, kas tika pieminēta, nav vēl pietiekoši ambicioza. 2012. gads bija gads, kas jānovērtē ļoti pieticīgi. Ja mēs runājām par pieprasījumu, tad jāsaprot, ka mums uh, ir nepieciešams veikt nodokļu reformu, jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu nodokļu jomā. Tāpat ir jāatrisina situācija ar parādiem un jānodrošina uh, sociālās sistēmas vajadzības. Mums ir FATKA iniciatīva uh, zināma uh, Eh, no ASV puses. SAO arī ir attiecīgas iniciatīvas, bet Eiropas Savienībā mēs tikai reaģējām uz situāciju. Mēs nenovēršam uh, problēmu rašanos. Piemēram, uh, ieguldījumu Uh, garantijas un aizsardzība. Mums ir vecā direktīva par ieguldījumiem, bet tā vēl netiek pārstrādāta. Tāpat arī normas digitālajai ekonomikai nav izstrādātas. Nodokļu uh, sistēma digitālajai ekonomikai uh, vēl nav izstrādāta. Tas kavē turpmāko attīstību Eiropas Savienībā. Tālāk par piedāvājumu banku finansējums nenonāk līdz uzņēmumiem, un tas varbūt ir saistīts arī ar to, ka monetārā politika nav pareiza, proti monetārā un fiskālā politika neveicina kredītu piešķiršanu. Tā būtu jāmaina, lai uh, banku kredīti tiešām nonāktu reālajā ekonomikā. Liels paldies! Tagad uh, Francijas pārstāve. Paldies priekšsēdātāji! Es gribētu pateikties arī komisāram Andoram un referentiem, jo uh, sociālā joma tik tiešām ir ļoti svarīga, un tā būtu jāiesaista Eiropas pusgadā, ne tikai ikgadējā izaugsmes ziņojumā. Francijas asamblēja uh, tiešām uh, ir ļoti pateicīga komisāram Andoram par to, ka viņš pie mums ieradīsies, jo komisārs Rēns nav pozitīvi atbildējis uz mūsu ielūgumu. Tad uh, es gribētu uh, runāt par to, ka uh, ikgadējam ziņojumam jākļūst par analīzes instrumentu, nevis tikai par plānošanas instrumentu. Mums ir jāparūpējas par kvalitatīvajām darba vietām, par uh, mūža izglītību, un uh, arī par to, lai atalgojums būtu pienācīgs. Ne tikai Grieķijā cilvēki nevar sevi nodrošināt ar algu, tas pats notiek arī Vācijā, piemēram. Mēs redzam, ka nabadzība pieaug visur Eiropas Savienībā, un mums ir vajadzīgi instrumenti, lai to pareizi analizētu un izprastu. Sociālie indikātori arī ir jāpilnveido. Gutieresa kungs piemēram, vēlējās eh, arī eh, bērnu nabadzības rādītāju. Eh, tie ir ļoti interesanti priekšlikumi. Un Francijas Nacionālajā asamblējā mēs atbalstām viņa ierosinājumus. Ļoti svarīgi arī noteikt nevienlīdzības ieņēmumos, kas pašlaik netiek atspūgļoti komisijas ziņojumos. Eiropas uh, pusgada prioritātes ir jāsasaista ar izaugsmi, bet arī ar nodarbinātību. Mums ir jāpanāk bezdarba līmeņa samazināšana. Viens cilvēks no pieciem pašlaik ir bez darba. Tas ir vēsturisks rādītājs. Mums nepieciešams veicināt izaugsmi, un mēs nevaram balstīties tikai uz uh, um, SVF un SAO ieteikumiem. Komisijai vajadzētu e, izprast pašreizējās problēmas un rīkoties attiecīgi. Lielas paldies! Tagad Ana Maletič no uh, Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji! Jauku pēcpusdienu visiem! Horvātija Eh, ir mana valsts, bet es runāšu par problēmām, kas neskar tikai Horvātiju. Horvātijai uh, tagad sāksies pārmērīgā deficīta procedūra un arī makroekonomiskā nelīdzsvara procedūra. Mēs bijām spiesti uh, mazināt investīcijas un rezultātā bija arī uh, pieaugušais bezdarbs. Mūsu uzdevums ir izveidot uzņēmēju darbībai draudzīgu vidi, bet visi pielāgojumi izmaksā naudu. Fiskālā konsolidācija nozīmē investīciju mazināšanu, bet bez investīcijām nav izaugsmes. Ko tad mēs varam izdarīt? Fiskālā konsolidācija un Eiropas pusgads, kā rāda analīzes, var novest pie smadzeņu noplūdes, pie zemākas administratīvās kapacitātes, uh, pie vājākas konkurētspējas, bet tā taču būtu jāpalielina. Ja mēs mazināsim pensijas un uh, sociālās izmaksas, tas uh, palielinās nabadzības draudus. Jau tagad uh, vairāk nekā 32% iedzīvotāju ir nabadzības apdraudēti. Mēs uzskatām, ka vajadzētu domāt par risinājumiem. Dalību valstis kur attīstība ir zem 75% no Eiropas vidusmēra un kur ir uzsāktas pārmērīgā deficīta procedūras, tad šajās valstīs vajadzētu izslēgt no deficītā aprēķināšanas visas investīcijas, kas ir paredzētas uh, attīstības projektiem, ko līdzfinansē Eiropas fondi. Un šādi jārīkojas pāris gadu garumā, jo tas ir nepieciešams, lai veicinātu izaugsmi un mazinātu IKP pieaugumu. Paldies tagad Ungārijas parlamenta pārstāvis. Kirusēkies? Paldies, priekšsēd. Es ļoti pateicos Olirēnam un komisāram Andoram. Es gribētu atsaukties uz Holandas eh, deputāts teikto. Ungārijas eh, parlamentā pagājušajā gadā pieņēma uh, nacionālās izaugsmas stratēģiju un esam daudz reformas veikuši un tagad jau jūtam, ka Ungārijā uzlabojas šies rādītāji visās jomās un uh, valsts ir kļuvusi par vienu no stabilākām, eh, stabilāk nekā iepriekš. Es gribētu arī uzsvērt to, ka uh, nacionālā ilgspējīgās izaugsmas stratēģija, kas skar visas jomas uh, līdz 2020. gadam, tā pārveidot šīs jomas, lai uh, valsts kļūtu stabilāka, un ja raugāmies arī uz Ungārijas reformām, kas ir īstenotas pēdējā laikā, tad pedagogu algu pacelšana, minimālās algas eh, palielināšana pa 25%, un Ungārijā ir arī eh, samazinājies bezdarbs, ir pieaudzis nodarbināto skaits arī uh, izglītības jomā ir bijušas pavisam liels reformas, uh, orientējoties daudz vairāk uz tirgus prasībām. Taču tam ir vajadzīgs laiks, arī Eiropas parlamentam ir vajadzīgs laiks, un laiks ir vajadzīgs dažādām nacionālajām valdībām, eh, kuras ir radikālas reformas īstenojušas, un pilnīgi skaidrs, ka eh, rezultāti ir gaidām tikai pēc ar zinām nokavēšanos. Bet tad, kad rezultāti jau ir redzami, tad vēl daudz lielāks pūls ir jāpieliek, lai uh, tos nostiprināt. Es gribētu īpaši arī uzsvērt to, ka Ungārija ir izvēlēsies pareizo ceļu un pilnīgi loģiski, ka mūsu eh, politika bija vērsta uz ilgtermiņa rezultātiem. Un mēs varam gaidīt tagad stabilu attīstību. Arī Eiropas saimnības finansējums ir jāizmanto eh, eh, darbiet radīšanai, eh, pētniecības atbalstam, tām ir jābūt prioritātēm arī dalību valstīs, lai vidšķir stiprinātu, lai arī uh, nabadzību mazinātu. Liels paldies! Tagad Pablo Valvers no uh, Eiropas parlamenta. Paldies. Esmu ēnu referents no Tautas partijas politiskās grupas ziņojumā par ikgadējo izaugsmes atskaiti, un es gribētu atbalstīt debakera kungu. Es pilnībā piekrītu viņas sniegtajam izvērtējumam par to, ka jāparūpējas par kreditēšanu MVU, lai izkļūtu no krīzes. Šajā ziņā es viņu pilnībā atbalstu. Gutieres kungs uh, no nodarbinātības komitejas runāja par situāciju, kas tiešām nav apmierinoša. Mums ir tagad zināms iemesls optimismam, bet krīze vēl nav pārvarēta un diezgan bīstami būtu jau tagad teikt mūsu pilsoņiem, ka krīze uh, var tikt pārvarēta ar lielākiem izdevumiem, jo ar to mēs taču esam ieslīguši krīzē. Es gribētu pievērsties jo īpaši jaunatnes garantijām. Liels paldies, starp citu, Andora kungam. Jūs paveicāt milzīgu darbu šajā sakarā, bet es gribētu lūgt jūs parūpēties par to, lai finansējums jaunatnes garantijai būtu pieejams pēc iespējas ātrāk. Tas ir nepieciešams mūsu pilsoņiem. Pēc uh, dažām nedēļām notiks Eiroparlamenta vēlēšanas un mums ir jāparāda, ka mēs visu esam darījuši, lai realizētu jaunatnes garantiju. Jo, ja mēs tagad to nedarīsim, pēc tam būs grūtāk pildīt mūsu vēlētāju gaidas. Makintāra kungs. Makintāra kungs, lūdzu. Kundze. Paldies priekšsādātāji. Es gribētu īpaši pievērsties MVU lomai. Par to mēs daudz esam diskutējuši arī nodarbinātības komitejā. Es esmu tās locekle. Mēs atzīstam, ka 85% jauno darba vietu Eiropas Savienībā tiek izveidotas tieši MVU Šajā sakarā es gribētu jautāt komisāram Ardoram un arī komisāram Rēnam, kas mums būtu jādara, lai mudinātu MVU izveidot vēl vairāk darba vietu. Nevajadzētu arī uh, teikt, ka uh, uh, nepilna darba laika, darba vietas ir visas sliktas. Jo bieži vien cilvēki iekļaujas darba tirgu uzņemoties eh, darbu, teiksim, eh, uz dažām stundām dienā. Šīs darba vietas nav pēc definīcijas sliktas. Tāpat mums vajadzētu veicināt pašnodarbinātību. Tā ir ļoti interesantā tēma, jo īpaši sakarā ar jaunatni. Mēs nedarām pietiekoši daudz, lai veicinātu uzņēmējdarbību jauniešu vidū. Mums ir Erasmus programmas uzņēmējiem, jauniešiem, bet varbūt mēs varētu darīt vēl vairāk, lai mudinātu uzņēmēju darbību tieši jauniešu vidū. Liels paldies, um, uh, Holmairu kungs. Uh, Holmairas kundze. Uh, um, Godatie kolēģi, kolēģis, man ir tāds jautājums par uh, Eiropas pusgadu. Ļoti uzmanīgi pārlasēju ziņojumus un redzu, ka tur ir nesaskaņas. No vienas puses komisija pieprasa labāku izglītību, labāku profesionālo kvalifikāciju, bet kad mēs runājām par uzņēmumu dibināšanu, tad tai jānotiek arī bez vajadzīgas kvalifikācijas, jo kvalifikācijas prasības esot eh, šķērslis. Bet ja mēs redzam, eh, kādi uzņēmumi tad izdzīvo, tad tie uzņēmumi uh, kas tiek uh, dibināti no kvalificētu uh, tad, uh, uzņēmēju puses, tad tie var izdzīvot daudz ilgāk. Individuālie uzņēmēji uh, ne, neuzņemas atbildību uh, par darba vietu radīšanu. Un es domāju, ja mēs vēlamies tiešām uh, labas, stabilas darba vietas, nevis uh, Uh, veicināt tikai individuālos uzņēmumus, uh, kas izpūtēs pēc neilga laika, tad mums jārūpējas tieši par uh, profesionālo kvalifikāciju. Nevajadzētu aizmālēt tagad situāciju ar šādu īslaicīgo uzņēmumu dibināšanu. Aust Austrijā tas ir certifikāts, uh, certifikācija Vācijā. Tas ir, uh, tā ir meistara vēstule, kas tiek prasīta amatniekiem. Un uh, citās valstīs ir līdzīga situācija, bet tieši uh, Dienvidu valstīs komisija ļoti slavē uh, likumdošanu, kas neprasa nekādu kvalifikāciju, lai dibinātu uzņēmumu, bet šādi uzņēmumi tiešām pēc pāris gadiem bankrotē, un tieši šajās valstīs jauniešu bezdarbs ir ap 30%. Ja mēs vēlamies, lai uzņēmēja darbība būtu stabila un ilgspējīga, tad vajadzētu rūpēties par profesionālo apmācību un kvalifikāciju. Un varbūt uh, komisijas ģenerāldirektorāti varētu saskaņot savu darbību, jo šīs nesaskaņas ziņojumos krīt acīs. Lies paldies Holmairis kundzei. Pirms došu iespēju uh, atbildēt eh, komisāriem. Pati gribētu ļoti īsi uzdot jautājumu abiem komisāriem. Vispirms vicepriekšsādāja kungs. Visās diskusijās Rēna kungs šodien un vakar vai nu mēs runājām par pielāgošanās programmām, programmēšanas valstīs vai, nu, runājot par Eiropas semestra eh, ciklu, izskanēja kāds pamatvārds, proti eh, atbildība un līdzdalība. Eh, tas ir kaut kas, ko nevar uzspiest. To mēs varam tikai sasniegt. Tas nozīmē, ka jārīkojas caurskatāmi un uh, atbildīgi. Mans jautājums ir šāds. Ja mēs no Eiropas pusgada procedūrām izslēgsim uh, programmas valstis, tad mēs būtībā izveidosim divu kategoriju dalību valstis. Un tāpat mēs apdraudēsim arī caurskatāmību. Būs valstis, kas varēs piedalīties šajā procedūrā un tādas, kas nevarēs piedalīties. Jūs uh, pieņemot divpaku, uh, to jau atrunājāt, Bet es domāju, ka šeit ir iespēja situāciju labot, un mums vajadzētu pārskatīt pieņemtos lēmumus. Kā jūs to saskatāt? Un otrais jautājums. Parlaments pieņēma nesen rezolūciju par mēramiem mērķiem, kā novērtēt uh, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļiem. Es gribētu zināt, vai jūsuprāt nevajadzētu šos skaitlīskos mērķus iekļaut makroekonomisko nelīdzsvaru biļetenī. Uh, debakar ziņojumu gatavojot uh, par 14. gada izaugsmes ziņojumu, mēs šo jautājumu jau uzdevām. Es gribētu zināt, ko jūs par to domājat. Tagad jautājums komisāram Andoram. Jūs uh, noteikti zināt, ka ir arī alternatīvs izaugsmes ziņojums, ko gatavo daži ekonomisti, un tas uzsver citus aspektus nekā jūsu ziņojums. Tas nosaka, ka Eiropai vajadzēs vismaz desmit gadus, lai atgrieztos pie tiem nodarbinātības skaitļiem, kas bija 2007. gadā. Tas eh, tiešām ir uh, diezgan biedējošs secinājums. Un es gribētu jums jautāt, pirmkārt, vai jūs tam piekrītat? Un otrkārt, ko vajadzētu darīt, lai šo negatīvo tendenci pārvarētu, jo tā apdraud Eiropas projekta kopsakarību kopumā. Vispirms lūkšu atbildēt Rēna kungam. Thank you. Lielas paldies. Un priekšstādātāji, godājumie deputāti. Eh, vispirms es gribēju jums pateikties par uzdotajiem jautājumiem. Es centīšos atbildēt uh, jūsu jautājumu uzdo, uzdošanas kārtībā. Vispirms par pensijām. Tika uzdots jautājums par pensiju sistēmas ilgtspējību un par uh, reformām, kas ir nepieciešamas un kā tas sasaistāms ar um, valsts finansēm. Lai pensiju sistēma būtu ilgtspējīga, Uh, mums jāveic reformas, un bez tā nav iespējama ilgspējīga ekonomika. Protams, demografiskā attīstība ir liels izaicinājums. Un, ja mēs lūkojamies uz to dalībvalstu skaitu, kas ir izlēmuši reformēt savas reformu sistēmas, reformēt šīs sistēmas padziļināti, tad konstatēsim, ka ir 19 valstis no 27, jo toreiz Horvātija vēl nebija dalība valsts, 19 no 27 valstīm ir uzsākušas pensiju reformas, dziļas un struktūrālās reformas, kas ir nepieciešamas Eiropas ilgspējīgai attīstībai. Tā ir daļa no kopējā reformu procesa. Spānijas uh, kolēģis Garcia uh, uzdeva ļoti svarīgu jautājumu par nodokļu reformu, kas uh, varētu aizskavēt izaugsmi. Protams, ja reformas ir veiksmīgas, tad uh, tās ir arī jāturpina. At, paldies, starp citu, arī Uh, Nacionālās asamblējas pārstāvei, kas arī runāja uh, par uh, nodokļu reformām. Es varu tikai atkārtot to, ko pateicu iepriekš. Taisnīga nodokļu sistēma vienmēr atmaksājas. Tā ļauj mums izveidot darba vietas un izvairīties no tā, ka neilgspējīgi um, risinājumi gūtu virsroku. ir nepieciešams stabilizēt arī uh, valsts uh, parādu, un to arī var veikt ar uh, labu nodokļu sistēmu. Tad uh, tika runāts arī par manu dalību vai nedalī, nepiedalīšanos Nacionālas asamblējas darbā. Varbūt es kaut ko pārpratu, vai varbūt mēs dzīvojam divās dažādās pasaulēs, bet es, cik es atceros, es uh, uh, piedalījos, uh, esmu izlēmis piedalīties Nacionālās asamblējas un senāta ārlietu komitejas darbā. Tas, tā bija ļoti svarīga konference, ko vadīja Gigu kundze, un es esmu gatavs arī vēlreiz pie jums ierasties, kad runa būs par nākamajām uh, komi komisijas rekomendācijām. Protams, uh, tiek īstenotas svarīgas reformas Francijā pašlaik, un arī par tām mēs varēsim aprunāties. Ir iespējams, ka es uh, piedalīšos Nacionālās asamblējas sanāksmēs Protams, eh, ja man ielūgs, tad es arī ieradīšos. Tas ir iespējams. Zalpa. Zalpas kungs. Jūs izteicāties par 2014. gada izaugsmes pētījumu un to, cik nozīmīgas ir naudas plūsmas MVU. Debakar kungs sacīja, ka viņš jūs pilnībā šajā jautājumā atbalsta, un es arī tam piekrītu. Es arī viņu atbalstu. Domāsim par naudas plūsmu MVU, jo tā ir kritiski svarīga izaugsmē, it īpaši Dienvidē Eiropā, bet uh, arī visā Eiropā kopumā. Te mums ir jāstrādā kopā ar dalību valstīm un jāapvieno spēki ar Eiropas investīciju banku. Es uzticos Eiropas centrālajai bankai un tās neatkarīgajiem lēmumiem par to, kā uzlabot monetārās politikas uh, transmisijas mehānismu un nodrošināt to, ka finansējuma trūkums Eiropā nav uh, vērojams. Bez uh, kredītu uh, bez sliktiem kredītiem nebija, nebūtu bijis krīzes, tāpēc ir jāpatur prātā arī eh, šis aspekts. Makintāras kundze pieminēja MVU un uzdeva jautājumu par to, kādi ir eh, gada izaugsmes pētījuma prioritārie aspekti. Pirmkārt, radīt eh, nosacījumus uzņēmumu izaugsmai, samazināt birokrātiju, attīstīt uzņēmējdarbības potenciālu, uh, ļaut MVU augt un kļūt stiprākiem, ja viņiem ir pieejami, pieejams pietiekami labi izglītots uh, darba spēks, atbalstīt inovācijas un inovāciju komerciālu izmantošanu. Un um, vēlreiz gribēju teikt, atvieglot MVU piekļuvi finansējumam. Tie visi ir svarīgi punkti. Papildus tiem, ko minēja Holmajeras kundze, runājot par MVU un to izaugsmas iespējām. Es domāju, ka Eiropā par nelaimi mums ir eh, viens trūkums uzņēmumu izaugsmes procesā, jo eh, daudz jaunu uzņēmumu tiek dibināts, bet nākamais solis izaugsme ir daudz grūtāks un, piemēram, ASV kur problēmas, kas saistās ar piekļuvu finansējumam un piekļuvi vienotiem tirgumam, piemēram, digitāliem tirgumam, rada šķēršļus. Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus ir nepieciešams e-komercijas un e-uzņēmē darbības attīstīšanai. Un ir jādomā kā mēs varam nodrošināt uzņēmumu tikai starta kapitālu, bet arī pietiekamu finansējumu izaugsmē, lai Eiropa kļūtu par čempioniem šajā ziņā un varētu sasensties ar tādām korporācijām kā Google, Yahoo un citiem uzņēmumiem, kas ASV ir dramatiski auguši. Viens no runātājiem pieminēja atbildības uzņemšanos un to, ka arī problemātiskajām valstīm ir jāpiedalās Eiropas semestrī. Es pieņemu zināšanai šos komentārus. Un esmu gatavs padomāt par to, kā labāk apvienot parasto ekonomisko, parastās ekonomiskās eh, politiskās, eh, ekonomiskās politikas koordināciju un sadarboties ar problēmu valstīm, ņemot vērā nu pat apstiprināto divu dokumentu pakotni. Mēs uzskatām, ka atbildības uzņemšanās ir ļoti būtiska un komisijām ir viedoklis, ka jaunā ekonomiskā pārvaldība nebalstās uz, uz sodiem vai sankcijām, bet gan uz partnerību starp komisiju un attiecīgajām dalību valstīm. Mēs tiešām gribētu strādāt sadarbībā ar attiecīgajām valdībām un dalību valstu parlamentiem, jo uzskatām, ka tas ir pareizais eh, veids, kā veicināt atbildības uzņemšanos eh, un nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi un nodarbinātības uh, pieaugumu Eiropā. Liels paldies, uh, dāmas un kungi, par šo dziļo un būtisko diskusiju, un es esmu gatavs ar jums sadarboties arī nākotnē šajos svarīgajos jautājumos. Liels paldies, uh, Reina kungs, tagad vārds komisāram Andāram. Liels paldies, priekšsādātāji, sākšu ar jūsu pašu jautājumu. Jūs pieminējāt tā saukto alternatīvo ikgadējo izaugsmas pētījumu. Un faktiski tas bija komisārs Olī Rēns, kurš piedalījās diskusijā par šo dokumentu, bet es jums pastāstīšu savus uh, komentārus uh, un to, kā es to vērtēju. Krīzes laikā un ņemot vērā krīzes un atveseļošanās dinamiku, kur ir ārkārtīgi grūti prognozēt, ir ārkārtīgi grūti arī saprast, kā šīs uh, ekonomiskās un sociālās tendences ietekmēs uh, to attīstību, kas notiek kopš 2010. gada. Tomēr pēdējo mēnešu laikā mēs esam pamanījuši, ka dažas lietas attīstās nepareizā virzienā. Piemēram, mēs uh, redzam pieaugušu bezdarbu un arī nabadzība vairākās valstīs ir pieaugusi. Uh, Mūsu pieeja pēdējo gadu laikā ir bijusi tāda, ka mēs meklējam jaunus instrumentus, nevis pazeminājām ambīciju līmeni. Bet, ja mēs uzskatām, ka programma, kas ir aprakstīta Eiropas 2020. gada stratēģijas dokumentos, ņemot vērā jauno recesijas situāciju un atšķirību starp dzīves līmeni Eiropas valstīs mēs varam atgriezties uz pareizā ceļa. Par to, vai mūsu izmantotie instrumenti būs pietiekami, mēs varēsim spriest tikai nākotnē, bet pašlaik komisija veic savu veidu inventarizāciju par paveikto, par panākto progresu raugās, kāda ir attīstība uz vietas, un jaunā komisija pēc gada varēs izdarīt daudz praktiskākus secinājumus eh, savā veida vidēji termiņu kopsavilkumu. Manuprāt, eh, atšķirīgi instrumenti varētu radīt atšķirīgu situāciju, un jaunatnes garantija, ko pieminēja kāds no deputātiem, tiešām ir pierādījusi, ka tā var ātri mainīt situāciju. Nauda uh, tiek pārskaitīta pēc iespējas ātrāk, un pēc īstenošanas uh, plāniem mums ir iespējams, uh, pēc īstenošanas plāna apstiprināšanas mums ir iespējams uzraudzīt to darbību. Un zinām, ka šie 6 miljārdi jaunatnes garantijai ir līdzekļi, kas ir paredzēti papildus sociālajiem izdevumiem. Gribēju pieminēt, ka vairākās valstīs uh, joprojām ir uh, neizmantot līdzekļi no finanšu perioda, kurš tikko ir noslēdzies, un sociālā fonda līdzekļi ir izmantot tikai 65-66% apmērā. Budžeta kontrolas komiteja vakardien apspried šo jautājumu, un es ceru, ka mēs redzēsim daudz jaunu projektu, kas atbalsta jaunatnes nodarbinātību. Patiešām ir plašāk jādomā par ilgspējīgām rūpniecības aktivitātēm Eiropā. To mēs pēdējo gadu laikā kopā ar komisijas viceprezidentu Tajāni esam darījuši, domājuši arī par jaunu rūpniecības politiku, kuras izstrāde gan vēl nav pabeigta. Tā vēl tikai tiks publicēta bet mēs domājam par Eiropas uh, rūpniecības politiku, kas balstītos uz cilvēcisko kapitālu, jo tas ir ārkārtīgi būtiski nodarbinātībai un darba vietām. Mēs esam snieguši savu ieguldījumu uzņēmēju darbības veicināšanā, un pagājušajā gadā tika uzsākta mikrofinansējuma instrumenta pēdējā fāze. Mēs uh, ceram, ka arī nākotnē tiks paredzēts, eh, paredzēts pietiekams finansējums, lai attīstītu mikrofinansēšanu Eiropā. Un varbūt ir jādomā par programmām, kā šī, šādas eh, darbi, kā šādām darbībām veicināt, kā šādiem uzņēmumiem veicināt izaugsmi un kā veicināt sieviešu iesaistīšanos uzņēmēju darbībā. Tas būtu īpaši aktuāli Itālijai un citām dienvidu valstīm. Tālāk atbildot uz Francijas deputāta sacīto, kurš uzsvēra monetārās savienības sociālo raksturu un salīdzinošo rezultātu tabulu, kuru mēs nesen ieviesām. Nākamajā periodā valstu specifiski. Tas eh, būs eh, plašāk sastīts valsts specifiskajās eh, rekomendācijās un, protams, uh, Mēs vēlāk redzēsim, vai tur ir nepieciešama pieslīpēšana, bet mēs redzam, ka papildus analīze, kas um, tiek veikta saistībā ar rezultātu tabulu, parāda, kāds ir plašākais konteksts un, kā, konteksts un kādi ir rādītāji papildus. Uh, rezultātu tabulas top 5, niekam, ko es jau iepriekš skaidroju. Olī Rēns pieminēja jautājumu, kas skar pensijas Nīderlandē. Es gribēju piebilst, ka 2012. gads bija ļoti produ produktīvs gads, aktīvas uh, novecošanās un solidaritātes starp uh, paudzēm gads. Mēs veicām vairākus uh, pasākums, lai nodemonstrētu, ka strādāt ir iespējams līdz lielākam vecumam, ka cilvēki, gan vīrieši, gan sievietes šobrīd dzīvo ilgāku mūžu un ka uh, pensijas vecuma sasaistīšana ar prognozējamo dzīves ilgumu ir ārkārtīgi svarīga gan sievietēm, gan vīriešiem. Tomēr pirms diviem gadiem mēs apstiprinājām balto grāmatu par pensijām un ļoti labas rekomendācijas saņēmām tieši no Nīderlandes. Šobrīd mēs gatavojamies konferencē, kas notiks pēc dažām nedēļām Briselē, lai paraudzītos, kāds progress ir gūts īstenojot balto grāmatu un tādi svarīgi jautājumi kā pensiju pārnesamība uz citu dalību valsti un papildu pensijas, kas ir daudzās dalību valstīs, arī tiks apspriesti šajā konferencē. Es uzskatu, ka tur būs iespēja iedvesmoties no paraugu praksēm, no labākajiem modeļiem, un tā ir lieliski iespēja tām valstīm, kuras ir palikušas uh, iepakaļ. Uh, Atbildēšu uz Ungārijas eh, deputāta jautājumu. Jā, tātad Ungārijas atbildēšu uz jautājumu, kas tika uzdots Ungārijas eh, valodā. Ņemot vērā, ka komisija tiešām pozitīvi vērtē daudz izmaiņas, kas ir notikušas īpaši attiecībā uz Ungārijas makroekonomisko stabilitāti. Un tam piekrīt eh, droši vien arī Olirēns. Un tādēļ arī komisija paziņoja, ka e, paliekā deficīta procedūra e, e, varēja tikt pabeigt. Deputātu e, kunga uzrādītās reformas tiešām šķiet ilgspējīgas. Bet uh, ir nepieciešama arī papildu pasākuma attiecībā. Ir piemēram tādi jauni rādītāji, kā uh, Eh, nodarbinātība un darbinieku eh, izceļošana no Ungārijas, kas tomēr eh, dod pamatu bažām. Tādēļ Uh, ir jāgādā arī par to, lai uh, sabiedriskā sektora, valsts sektora nodarbināto uh, īpatsvars tiktu mazināts. Uh, un jārod efektīvāki veidi, kā arī izmantot ES finansējumu. Um, jāveicina galvenokārt eh, arī uh, darbinieku noda, uh, izglītība, apmācība, Un eh, tieši šajā jomā ēs eh, finansējuma izlietojums ir pavājuši Ungārijā. Pie šī jautājuma tiek ļoti nopietni strādāts gan komisijas pusē, gan Ungārijas valdības pusē. Un paliek arī vēl daudz darāmā, tieši arī šogad. Daudz darbi ir tikuši atlikt uz 2014. gadu, bet ir tomēr arī jānovērtē tiešām šis nopietnais darbs, kas ir paveikts, un budžeti, budžeta deficīti ir ļoti būtiski samazināt, izdevies e, pēdējo gadu gaitā, e, kas ir ļoti pozitīvi vērtējums. Paldies! Lielas paldies! Es nezinu, vai arī referents vēlas uh, izteikt kādus uh, noslēdzošos komentārus. Ja ne, tad ne. Tādā gadījumā mēs varam pabeigt darbu. Lielas paldies komisāri Andor un viceprezidenta Rēr. Paldies arī Medzopulas kungam. Gribējām atgādināt, ka diskusija turpināsies eh, pie vakariņām pulksten septiņos kurās jūs uzņems parlamenta priekšsādātājs Mārtiņš Šulcs un Grieķijas prezidentūras uh, pārstāvis uh, Vangēlis Neimarakis. Tikamies pēc brīža. Yeah. Okay.